Finlandia.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 activities or our sessions this week. Es priecājos jūs satikt. Mēs varam sākt darbu. Es pieņemu, ka jums nav nekādu iebildumu pret pašreizējo darbu kārtību. Otrais punkts ir priekšādētāju paziņojumi. Un es gribētu jums pateikt, ka Togā ziņojums šodien netiek izskatīts. Tātad uz, tas tiek atlikts. Un šodien mēs tā vietā liksim 12. darba kārtības punktu Savienība vidusjūrai. Es ceru, ka jūs visi to arī zināt un būsiet arī šeit. Uh, Ceturtdien bija paredzēts laiks 9.30, un tur nekas nemainās. Tātad rīt pulksten 9.30 ir balsošana, un šodien piektā punkta vietā ir 12. darba kārtības punkts. Vai jums ir kādi iebildumi? Visi ir sajūsmā. Tātad trešais darba kārtības punkts - lietiskais internets. Badija Ikučetas kundze, referente, ir mūsu vidū. Jūs esat atgriezusies no Spānijas. Es ļoti priecājos jūs redzēt, došu jums kā pirmajai vārdu. Gribētu jums tikai vēl pateikt, ka ir ielūgti arī divi eksperti, un viņi uzstāsies bet es eh, tiešām gribētu jūs lūgt lieki laiku netērēt. Miloša Svoboda būs pie mums un doktors Andrejās Krišs. Mēs viņus uzklausīsim, bet vispirms es domāju došu vārdu ekspertē. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu teikt paldies par šo iespēju un uzklausīt ekspertus par šo ļoti sarežģīto jautājumu. Es ar interesi uzklausīšu jūsu viedokļus un ieteikumus. Jau vairāk nekā 40 gadus internets pastāv un eksistē, un tas ir pastāvīgi attīstījies, turklāt ļoti strauji. Un apmēram 1,5 miljārdu cilvēku ir saistīti tīklā. 1990. gadā šis projekts tika uzsākts ASV, un nākamajos 10 līdz 15 gados tīklam pieslēgsies vēl daudz vairāk cilvēku nekā pašlaik, izmantojot identificēšanas tehnoloģiju. Runa ir par tādu kā čipu, mikročipu, kas ir ļoti mazs un var nodot tālāk informāciju bez kabeļa palīdzības. Un tas aizstās arī svītru kodu, ko mēs izmantojam pašlaik. Šis šim mikročipam nav jābūt kontaktā ar kaut, lai varētu kaut ko izlasīt, tā kā tas ir šobrīd. Un runa ir par ļoti, ļoti lielu apjomu, informācijas apjomu, kādu šis čips var uzglabāt un uzņemt pastāv ļoti daudz pielietojumu iespēju, piemēram, automobīļu ražošanā. Reālajā laikā čips var sniegt informāciju par gaisa spiedienu riepās, kas eh, šoferim ir būtiski. Eh, pārtikas sektorā um, ar šo čipa palīdzību varēs pārbaudīt, vai produkts vai ražojums ir svaigs un nav veselībai bīstams. Un Lielbritānijā tiek izmantot šī tehnika, turklāt kombinējot ar IP adresi, uh, būs iespējams pēc iespējas sasaistīt savā starpā ārkārtīgi lielu skaitu priekšmetu. Piemēram, piemērs ir šis leduskapis, kas uh, sniegs informāciju par sabojātiem vai sabojājušamies pārtikas produktiem. Un ir ļoti svarīgi būt skaidrībā par pozitīvo ietekmi, kādu šī tehnika sniegs. Un komisija ir strādā pie ziņojuma, un šis jautājums, viss šī joma, tas ir, tā ir ļoti inovatīva, bet es gribētu arī ļoti rūpīgi iepazīties ar to, vai juridiskais pamats šobrīd ir pietiekams jaunās tehnikas attīstīšanai vai arī nepieciešams vēl ilgāks periods, lai veiktu novērtēšanu. Un es tieši domāju jomu, um, kas saistās ar cilvēku privāto dzīvi. Tāpēc ir jābūt skaidrībai, vai elektromagnētiskais lauks, ko radīs šie čipi, vai nav tas nav bīstams cilvēku veselībai. Un, uh, Un cilvēkiem ir jābūt, protams, iespējai aizsargāt savus datus un arī um, izmantot šo čipu, tad tam ir jādarbojas klusi. Ir nepieciešams nodrošināt, lai patērētājiem būtu uzticēšanās, lai tie uzticētos šai tehnikai, un te būs nepieciešams gan privātas, gan valsts investīcijas. Mēs iegūsim lielas jaunas iespējas ekonomikas attīstīšanai. Cita starpā arī atradīsim jaunus ceļus enerģijas taupīšanai, jaunu darba vietu veidošanai. Un es domāju, ka Eiropa šeit tiešām ir un būs pioniere un turpinās veikt eh, pētījumus, un tāpēc es aicinu komisiju turpināt attīstīt septītās pamatprogrammas projektus, uztvērtos kā prioritātes, lai Eiropa saglabātu savu vadošo lomu. Liela nozīme interneta attīstībā būs pilsētām. Uh, arī vispārēja labuma uh, pakalpojumi, kā piemēram sabiedriskais transports, atkritumu savākšana, visa transporta organizācijās, visās jomās ir iespējams panākt ļoti lielu progresu, arī ietaupīt enerģiju, izmantojot jauno tehniku. Bet šis progress vienlaikus nozīmē, ka iepriekš būs jāpieņem nozīmīgi likumi, un komisijai vajadzētu šogad izdot ziņojumu par privātās dzīves aizsardzību un konfidencialitāti pašreizējā informācijas laikmetā. Ir nepieciešams <clears throat> īstenot normas, kas Eiropā jau ir pieņemtas šajā nozarē un komisija nāks klajā ar kalendāro grafiku, lai būtu arī pārskats un skaidrība par to, kādā, kā attiecīgie projekti tiks īstenoti. Interneta attīstība uh, nozīmē ļoti lielas iespējas Eiropas sa Savienības ekonomiskai attīstībai, un, bet svarīgs priekšnoteikums, kā es jau teicu, ir patērētāju uzticēšanās. Patērētāju tiesībām ir jābūt aizsargātām un ir jāņem vērā visas iespējamās sekas, kas var rasties lietotājiem un patērētājiem. Es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus un ieteikumus. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Paldies! Tā pirmajam došu vārdu doktoram Krīšam. Paldies! Paldies! Mani sauc Andrejas Krišs. Es pārstāvu European Digital Rights. Tas ir Eiropas datu aizsardzības eh, tādam Uh, vispārēja organizācija mūs dibināja 2002. gadā, un mums ir 27 organizācijas uh, zem mūsu, mūsu paspārnē no 17 Eiropas valstīm. Internets, lietiskais internets ir tīkls, kurā ir saistīti objekti. Tās var būt um, grāmatas vai automobīļi vai elektriskās ierīces un tā tālāk. Un šajā tīklā nonāk informācija par to, kādos apstākļos vai kādā stāvoklī viss šīs lietas ir. Um, Runa ir par inteliģentām transporta satiksmes sistēmām, ko ir iespējams vadīt ar šī tīkla palīdzību. Un tāpat ir iespējams izmantot šo tehniku inteliģentā veidā, mērīt energopatēriņu un to arī samazināt. Liepiskais internets nav uh, tieši saistīts ar internetu, kādu mēs to pazīstam šobrīd un vispār tam ir diezgan maz saistības ar tradicionālo internetu. Pats par sevi tas ir atsevišķs tāds noslēgts tīkls, un lietiskais internets nozīmē, ka mums būs nu, tā kā tādas uh, salas vai platformas, ko mēs pamazām attīstām un saistam savā starpā, un piesaistam arī pašreizējam internetam. Protams, ka šo lietisko internetu var integrēt infrastruktūrā, piemēram, um, šajā sistēmā, kur tiek iekasētas nodevas par šoseju izmantošanu, un es jums tagad gribētu parādīt attēlu par inteliģentām transporta sistēmām. Un ir iespējams saņemt informāciju par, par eh, cilvēku ceļojumu maršrutiem vai iespējamiem maršrutiem. Vai, piemēram, var uzzināt, kad ieradīsies nākamais autobus un var, būs iespējams šajā tīklā ieviest arī drošības, transporta drošības sistēmas, apkopojot informāciju par īpaši bīstamiem transporta krustojumiem vai mezgaliem. Vai, piemēram, būs iespējas automobiļiem komunicēt savā starpā par situāciju uz ielām un būs iespējams arī uh, laicīgi reaģēt un apbraukt šķēršļus vai sarežģītās vietas. Šīs tīklā savienotās uh, vienības komunicēs savā starpā un miedarbosies savā starpā. Iespējas varēs izmantot arī tātad uh, valsts pašvaldību, transporta uzņēmumi un sistēmas. Uh, un līdz ar to kopumā būs iespējams uzlabot transporta infrastruktūru. Tas ir viens piemērs. Cits piemērs ir inteliģentas energosistēmas, un ir vēl daudz citu piemēru par datu aizsardzību. Mums ir daudz jautājumu, kas ir jāatrisina šajā jomā. Pirmais Šīs sistēmas pēc savas dabas spēj vai tām ir jāizvērtē un jāuzkrāj ārkārtīgi daudz informācijas, lai varētu ģenerēt uz šīs bāzes jaunu informāciju un uh, varētu efektīvi strādāt un uzlabot uh, dažādas lietas. Tātad tiek savākts un pārstrādāts un apstrādāts ārkārtīgi liels daudzums datu no ļoti daudzām dažādām mazām sistēmām, kas eh, sadarbosies savā starpā. Runa ir par pozī, pozicionēšanas datiem, komunicēšanas datiem un arī delikātiem datiem, piemēram, informācija par cilvēku veselības stāvokli. vairāk. Jautājums ir par to, kāds ir juridiskais pamats šim visam. Mums ir trīs iespējas izstrādāt juridisko pamatu. Viens ir um, tāds uh, likumiskais pamats, otrs ir līguma saistības starp personu, kuras dati tiek izmantoti, un datu apstrādātāju, un trešais ir brīvprātīga piekrišana, ko dod attiecīgā persona. Uh, bet sistēmas, kas darbojas neredzami un tiek iekļauts infrastruktūrā, ir grūti pateikt, vai vispār informācijas sistēma tur ir iekļauta un vai tā strādā un ar ko tā sadarbojas. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt ļoti labai tādai bāzei un skaidrībai, juridiskai skaidrībai par to, kāda informācija tiek ievākta kāda tiks apstrādāta un kādā veidā tas tiks darīts. Un tas noved mūs pie jautājuma, kas apstrādās datus un kas būs atbildīgs par datu apstrādi. Datu apstrādē vienmēr uh, runa ir par saikni starp cilvēku, kura dati tiek apstrādāti, iestādi, kas to uh, uzņemas un tad īsteno datu apstrādātāju. Un personai, protams, ir jābūt tiesībām zināt, kādi tās dati tiek uzkrāti un apstrādāti, kur šie dati nonāk, kā rokās tie nonāk, kur, cik tālu tie tiek pārvadīti vai pārraidīti. Un tas ir punkts, kas uh, pelna īpašu uzmanību. Uh, jo šīs sistēmas, kā es jau teicu, darbosies tā nemanāmi un nebūs tik viegli identificējamas. Atsevišķai personai ir jābūt iespējai kontrolēt sistēmu un pašai brīvi pieņemt lēmumu, vai tā vēlas piedalīties šajā sistēmā, un tai ir jābūt arī tiesībām atslēgties no šīs sistēmas un arī um, tātad nebūt pieslēgtai pie mikročipa. Mums ir jābūt skaidrām robežām eh, informācijai, kādu var pārstrādāt vai kāda tiek pārstrādāt. Un tāpat daudz labāk ir jāīsteno praksē pašreizējie noteikumi par datu aizsardzību un te būs vajadzīgs gan finansējums, gan personāls, un gan skolās, gan universitātēs ir vajadzīga labāka izglītība, labāks izglītības piedāvājums tieši par datu aizsardzību. <clears throat> ir jārūpēs arī par to, lai ārpus Eiropas Savienības mēs varētu harmonizēt datu aizsardzības normas, uh, lai nerastos šķēršļi datu pārraidē un datu tālākā nodošanā. Ir jābūt datu aizsardzības standartiem globalizētai pasaulē, un manuprāt, šeit parlamentam ir ko darīt. Lietiskais internets pārstrādās ļoti lielu apjomu informācijas, kā es jau teicu, uh, atsevišķām personām ir jābūt tiesībām pašām noteikt, cik tālu tās vēlas iesaistīties, datu apjomam par atsevišķu personu ir jātiek limitētam un ir jābūt harmonizētiem datu aizsardzības noteikumiem. Kopā ar patērētāju aizsardzības organizācijām mēs esam izveidojuši darba grupu, un iesaistām arī Eiropas komisiju un vēlamies izveidot internetu cilvēkiem. Paldies! Un tagad doktors Milošs Svoboda. Jūs esat arī eksperts, uh, dod jums vārdu. Paldies par šo prezentāciju. zwei, drei Minuten. Divas, trīs minūtes tehnikas sakārtošanai. Minutes. Okay, thank you very much. Um, ich möchte einen sehr kurzen Überblick. Es sniegšu jums īsu pārskatu par RFID un autentikāciju ratifikācija. Kā mēs šodien jau dzirdējām, ar laiku kļūs ar vien svarīgāk vai nozīmīgāk nodrošināt drošu komunikāciju starp dažādām iekārtām un mašīnām. Šodien mums ir miljārdi cilvēku, um, savā starpā komunicē noteiktās robežās, un ja mēs skatāmies uz tirgus attīstību, tad ir, protams, skaidrs, ka mums ir nepieciešama infrastruktūra, lai varētu uh, šai komunikācijai uzticēties, uz to paļauties. Un Nu, uz to paļauties, kā es jau sacīju. Kas ir nepieciešams šim nolūkam? Es atvainojos, tā nav pareizā prezentācijas aprunātājs. The first slide is, is, is fast die gleiche gewesen. Tātad, kas mums ir nepieciešams? Drošība, security angļu valodā, un lai to nodrošinātu, ir vajadzīgs, vajadzīga integritāte, uzticēšanās, tāpat ir jābūt iespējām pierādīt un id, aut, pārliecināt par informācijas autentiskumu. Uh, Un, ja jūs gribat pierādīt kaut kā autentiskumu, tas nozīmē, ka jūs kaut ko atpazīstat, identificējat, bet tas vēl nenozīmē, ka jūs esat sastapies ar oriģinālu. Un, lai pierādītu šo oriģinalitāti, ir nepieciešama autentificēšana. Un tas ar, būs arvien vairāk nepieciešams, jo komunicējot 50 miljārdiem iekārt, ir tiešām svarīgi zināt, ar kādu mašīnu tad es īsti komunicēju. Metode jums ir zināma, var paņemt, piemēram, RFID čipu un mūsdienu loģistikā ar to var identificēt produktu bet jautājums ir, vai es varu uzticēties šai informācijai, vai es varu pierādīt, ka produkts ir autentisks. Un tāpēc es gribētu jums piedāvāt iepazīties ar to, kā darbojas šī sistēma. Un, piemēram, tad lasītājs pieprasa no čipa identitātes numuru, tas tiek nosūtīts tālāk, un es varu pārliecināties par to, kas tas īsti ir par produktu. Autentificēšanā tik lielas drošības nav, jo ir diezgan viegli um, nonākt situācijā, ka tūmā ir otrs lasītājs, kurš nokopē šo identifikācijas numuru un, vai identificē to, un vēlāk jo šis RFID čips tajā ir ļoti viegli ievietot informāciju, tajā ir viegli. Uh, ir viegli izveidot šo RFID čipu klonus, un tāpēc šobrīd tradicionālais RFID čips nevar garantēt autentificēšanu. To neliels skaits cilvēku apzinās bet šis čips vienkārši ļauj uzkrāt informāciju un uh, tajā ir ļoti viegli ievietot jaunu informāciju, uzrakstīt tam kaut ko virsū. Un kas ir vajadzīgs, lai uzlabotu situāciju? Piemēram, autentificējot personālo datoru, ir nepieciešams uh, parole, un, un to sauc par simetrisko autentificēšanu. vai kriptogrāfiju, bet praksē ir sekojošas grūtības. Ja mēs gribam, lai pēc iespējas lielāks skaits cilvēku varētu veikt šo autentificēšanu, Tas nozīmē, ka uh, lasītājiem ir jābūt zināmai šai pieejai vai šim noslēpumam, un hakerim mēģinās nonākt pie, saņemt, dabūt šādu lasītāju un nomainīt tajā informāciju, iegūstot informāciju, kas tam ir vajadzīga, un to varēs iekļaut citā čipā. Tad šī simetriskā pieeja kriptogrāfijā no vienas puses it kā ir droša, bet no otras puses tomēr nepārāk piemērota drošai praksei, jo katrs lasītājs fiziskā veidā ir um, jāaizsargā. Un, ja ir ļoti liels daudzums slepenās informācijas vai paroļu, tad praksē to ir grūti īstenot. Uh, Un tagad es mēģinu paskaidrot to, kas parastajam cilvēkam nevienmēr ir saprotams. Pastāv arī tā saucamā asimetriskā pieeja kriptogrāfijā, kam ir ļoti lieli plusi priekšrocības salīdzinājumā ar līdzšinējo. Un tas darbojas šādi jums nav uh, nekādas paroles datoram, jums ir tā saucamā atvērtā vai publiskā atslēga, un izmantojot to, jūs vienkārši uzdodat jautājumu čipam. Vienalga kādu jautājumu, uz jautājumu, ko čips pats nevar atbildēt, to var atbildēt tikai tad, ja ir slepena informācija šajā čipā. Uh, un to attēlo kā tādu sarkanu atslēgu, un tikai šī sarkana atslēga var sniegt atbildi. Un šī atbilde tiek pārraidīta atpakaļ uz datoru, un kad dators dzird šo atbildi, tad to ir iespējams verificēt diezgan ātri. Un ja viņš zina atbildi šis dators, tad viņš ļoti ātri arī var noteikt, vai atbildi ir pareiza. Un šeit priekšrocība, kā es jau teicu, ir tā, ka lasītājam nav vajadzīga, eh, nav jāzina slepena informācija. Un jūs uzdodat jautājumu, Bet no atbildes jūs iegūstat nevis slepenu informāciju, bet tikai informāciju, kas ir zināma, tad, ja attiecīgajam lasītājam ir uh, pieeja šai atbildē un viņš spēj šo atbildi aprēķināt uz šīs bāzes. Un nākamajā reizē, kad jūs uzdodat jautājumu, jaun, nākamo jautājumu, tad šeit iespējas, protams, ir ļoti plašas. Jautājumu pasaulē ir vairāk nekā ātomu, kas tajā eksistē. Un tas nozīmē, kā es jau sacīju, ka netiek izmantotas paroles, kuras var nokopēt vai noklausīties jo nākamajā reizē, kad ja jūs uzdodat jaunu jautājumu, tad šī vecā parole neko nedod, nekādu labumu. Tātad šī ir šī asimetriskā pieeja, un mūsuprāt, tā ir pieeja, ar kuru RFID čipus ir iespējams veidot drošus. Un kāpēc? Jo nākamajai, nākotnē, piemēram, <coughs> ja šai iekārtai ir lasītājs, tad bez slepenām parolēm jūs varat noteikt, vai RFID čips, proti produkts, ir autentisks. Turklāt drošības līmenis šeit ir ļoti augsts. Un slepenā informācija šobrīd ir RFID čipā iestrādāta. bet ja jūs iegūstat šo informāciju no, par vienu čipu, tas nenozīmē, ka jūs esat ielauzies visā infrastruktūrā. Bet eh, līdzšinējā čipā ir tieši tā, ka ja jūs gūstat pieeju vienam čipam, tad jūs varat tikt iekšā jeb visā sistēmā kopumā. Uh, Un šādā veidā tātad šī jaunā pieeja, tā nav arī īpaši dārga. Jautājums, vai šis jaunais RFID čips jau pastāv? Šobrīd tas tiek izmantots kā tāds galvanisks vai galvanizēts čips. To ir iespējams iegādāties arī kā prototipu. Uh, ir iespējams pierādīt, ka šī sistēma darbojas, bet uh, sērija veida ražošana, diemžēl, vēl nav uzsākta, jo jebkurš, kurš veids identificēšanu šobrīd, um, lielākā daļa no lietotājiem cilvēkiem atsakās no šīs autentificēšanas uh, tātad no noteikšanas, vai produkts ir oriģināls, jo tas vienkārši būtu pārāk dārgi. Un es vēlreiz atkārtoju, ka security var panākt tikai tad, ja ir attiecīgā juridiskā bāze, ja jūs zināt, kā izmantot tehnoloģiju pareizā veidā saskaņā ar likumu un nākotnē iespējams jebkurš pilsonis, jebkurš cilvēks varētu pārliecināties, vai, piemēram, kāds farmācijas ražojums, kādas zāles tiešām ir oriģinālais produkts. Un tāpēc es gribētu jūs lūgt arī vadīties jūsu tālākajā likumdošanas izstrādē, ņemot vērā manis teikto. Paldies! Tagad lūdzu došu vārdu kolēģiem. Kolēģis Lamberts. Me... Paldies uh, par to, ka dodat man pirmajam vārdu. Man jāiet uz citu komiteju. Es ļoti atvainojos visiem uh, par šo faktu. Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentam par, kā lai es saku, ļoti uh, sakārtoto, ļoti kompakto ziņojumu, bet tas ir ļoti svarīgs. Mums, uh, eh, mums ir kopēja šī te nākotnes vīzija par ERFID un par nākotnes tehnoloģijām, uh, ka to mērķis ir saņem, panākt energoefektivitātes paaugstināšanos uh, gan rūpniecības jomā, gan arī jomā, kas eh, nodarbojas ar eh, dažādu produktu un pakalpojumu viltošanas apkaro, apkarošanu. Un es ļoti priecājos par šo faktu, ka mēs esam sākuši par to runāt. Un uh, pats galvenais ir, ka tas būs pieejams um, lielākajai daļai Eiropas Savienības iedzīvotāji, jo tie ir um, moderni, uh, būs visiem pieejami, pietiekami klusi un tā tālāk. Vienmēr taču ir šīs te bailes, ka kāds jūs noklausās, nu, ka kāds skata, bet uh, šīs te drošības pasākumi, ko jūs uzskaitījāt, pierāda par to, ka uh, tā mums ir nākotnē nākotni, un mums būtu jādara viss iespējamais, kas ir mūsu spēkos un šīs komitejas vārdos va, um, spēkos, lai uh, to padarītu par realitāti. Jā, mums ir jānāk klajā ar. Um, ar uh, virkni grozījumu, jā, pie kā mēs jau strādājam, it īpaši uz, par juridisko bāzi, uh, bet ja mēs vēlamies, lai šī te tehnoloģija sāktu strādāt, mums jāpaturprātā uh, standarti, juridiskie standarti, rūpnieciskie ražošanas standarti, kā arī personas datu aizsardzība. Tiem jābūt sabalansētiem jaunajā ziņojumā un uh, Es uh, domāju, ka grozījumi būs tikai par formu, nevis par pat pašu ziņojumu būtību. Paldies! Darf mich bedanken. Paldies! Kolauskas Bobinskas kundze lūdzu. E, dziękuję bardzo. Ja jestem e, shadow reporterem ze strony IP. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ēnu referente tautas partijas politiskajā grupā. Saku lielu paldies jums par lielisko, milzīgo darbu, ko jūs esat izdarījuši, bet man ir tomēr daži jautājumi, tādi vispārēji rakstura. Kā teica eksperti, internets, lietiskais internets nozīmē ne tikai jaunu tehnoloģiju, bet arī tādu tehnoloģisku parādību, kas ļautu sasaistīt lietas, citas starpā datorus tīklā, un komisija savā informācijā raksta, ka runa ir par jaunu paradigmu, un jūs runājat par tādu kā parādību, kas nākotnē ļoti mainīs mūsu dzīvi un sadzīvi. Uh, un ietekme uz civilizāciju būs milzīga. Komisijas informācijā par to ir runa. Runa ir par tālajošām sekām, kultūrā, bet koncentrācija tomēr jūs fokusēties vairāk uz privāto sfēru un tehnoloģiju. Un privātā sfēra šeit tiek apdraudēta. Uh, Manos grozījumos un papildinājumos ziņojumam es gribētu uzsvērt tieši to, kas man šeit pietrūkst. Tas ir sabiedriskās sekas, ko tas atstās uz sabiedrību, uz kultūru Un otrais jautājums, kas man, otrā lieta, kas man šeit pietrūkst. Gan komisijas informācijā, gan ekspertu teiktajā mēs dzirdam tikai vienu vienīgu optimismu. Runa ir par izmaiņām, tehnoloģiskas dabas. Ļoti svarīgs, interesants tāds solis tieši saistībā ar transportu, piemēram. Bet kādas būs negatīvās sekas? pielietojot to visu. Arī par tām ir jādomā, jo šeit ir nepieciešams eh, jau veikt tādu kā prevenciju. Un runājot par ietekmi uz sabiedrību un kultūru, tad jau šodien mēs sastopamies ar diferenciāciju Eiropā, tās valstīs un reģionos, piemēram, attiecībā uz pieejamību, teiksim, pieju internetam, pieejamību datoriem, un atšķirības Eiropā ir redzamas ļoti skaidri. Ir arī ļoti lielas atšķirības cilvēku spējās un izglītībā. Vecāki cilvēki um, īpaši neiesaistās interneta lietošanā, uh, Viņiem īpaši neveicas lietot in, eh, datorus, un internets ir ārkārtīgi sarežģīts tīkls. Un eh, šī plaisa izglītībā un spējās kļūst arvien lielāka. <coughs> Mums ir jāpadomā, ko darīt, lai uzlabotu situāciju, un tāpēc nepieciešams aicināt komisiju rūpēties vai sagatavot tieši vājos reģionus un um, šīs uh, uh iedzīvotāju grupas um, jaunajām, jaunajām tehnoloģijām, un lai nebūtu tā, ka noteiktas valstis vai reģioni vai cilvēki tiktu marginalizēti un izstumti. Uh, no šīs jomas pielietojuma. Un vēl par izglītību. Manuprāt, ziņojumā un arī informācijas, komisijas informācijā pārāk maz ir runas par to, ko sacīja referenti. Ir nepieciešama jauna veida izglītība, kas būtu pielāgota dzīves stilam nākotnē un vajadzībām, kas būs nākotnē. Arī šeit man ir grozījumu priekšlikumi. Un trešais. Par ļaunprātīgas izmantošanas iespējām. Ja pielietojums ir sarežģīts, tad jebkura kļūda potenciāli var novest pie pilnīgi neaprēķināmām sekām sabiedrībā. Un ja runa ir par eh, tikai vienu eh, vienību, tad, protams, sekas ir attiecīgi nelielas. Arī tas jāņem vērā. Eksperti runāja par iespējām ļaunprātīgi izmantot tīklus, um, un te noteikti šī, šai problēmai jāpievērš lielāka uzmanība. Tāpēc komisijai jālūdz izstrādāt polit politiku un darbības vai rīcības plānus, ja mēs tiešām domājam, ka šī, šis lielais apvēršums vai šīs lielās izmaiņas civilizācijā tiešām tiks īstenotas. Mēs runājam arī par privātās sfēras aizsardzību, un es domāju, ka to nepieciešams paplašināt. Runa ir par fundamentālām pamata vērtībām, ne tikai par privāto dzīves jomu, bet arī par to, ka visas sistēmas darbības veids ir jāaizsargā. Ir jābūt gan caurskatāmībai, ir jānodrošina visas nepieciešamās brīvības, jābūt arī brīvībai nepieslēgties pie šīs sistēmas Un šeit tiešām ar privātā sfēras aizsardzību nepietiek, jo ir vēl citas vērtības. Paldies! Hitos Novska kungs, ēnu referents. Já jako stínový reportér za ICR e bych chtěl velmi také poděkovat eh, paní eh, zpravodajce. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, vēlētos arī pateikties ekspertiem par to, ka viņi ir izteikušies. Uh, un arī referentam par ārkārtīgi saturīgo ziņojumu. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir īstajā, nācis īstajā laikā, tādēļ, ka tas ir uh, tāds sākums jaunām debatēm pār jaunajām tehnoloģijām šajā parlamentā un šajā sasaukumā. Un tas, ka mums ar to būs jātiek galā. Uh, un jāaptver šīs jaunās uh, tehnoloģijas, jaunā tehnoloģija paudze, un kā jau iepriekšēji runātāji teikuši, es uzskatu, ka mums ir jāsaglabā šī te proporcionalitāte starp juridismu, uh, juridisko pamatojumu un starp personas datu aizsardzību. No vienas puses mēs nedrīkstam pārāk, uh, pārāk ie, aptvert eh, visu šo procesu juridiskajos šķēršļos, jo tas var palie, palēnināt tehnoloģisko attīstību un jauno tehnoloģiju piemērošanu. Bet no otras puses mums uh, ir jāskata, lai uh, persona perso individuālā persona, viņa privātums tiktu pietiekami aizsargāts un lai šīs te uh, jaunās tehnoloģijas neapdraudētu nevienu personu un to datu. Tāpēc mums jābūt ļoti modriem, lai nebūtu, kā jau tik teikts, uh, lielā brāļa fenomens, kurš uh, nemitīgi lūkojas kādam pār plecu. Tādēļ mēs nevēlamies, lai uh, Uh, lai mēs staigātu apkārt ar uh, sevi iestrādātu RFID čipu, uh, kā tādas pīkstošas mašīnas, tādēļ mums jābūt ļoti objektīviem, ļoti modriem, bet tā pašā laikā, kā jau teicu, nedrīkstam pārāk ietvert to juridiskajos tīmekļos un tādējādi apdraudot jauno tehnoloģiju attīstību. Un kā jau teicu, negribam ne vienu, ne otru un jāglab, jāsaglabā šīs uh, eh, sabalansējums. Un pateicos vēlreiz referentam par ļoti interesanto uh, ziņojumu. Tālāk dot vārdu Enšu kungam. Paldies, priekšādātāji kungs. Es vēlētos pirmkārt pateikties referentam par uh, izcilo ziņojumu, ko viņi ir izdarījusi sagatavojot šo ziņojumu. Uh, Tāpat arī vēlos pateikties abiem ekspertiem, kuri izteicās kuri uh, savu prezentāciju veidā uh, ir spējuši dot mums atbildes, precīzas atbildes uz jautājumiem, kurus mēs gribējām šodien uzdot, bet uz kuriem jau saņēmām atbildes. Tātad uh, lietiskais internets ir ārkārtīgi būtisks rītdienas uh, jautājums, būtiska sastāvdaļa, jo tā ir kā savien to kopā visas tehnoloģiskās iespējas, kas šobrīd cilvēcei pieejams. Tā pašā laikā mums ir nepieciešams eh, pilnīgi saprast un vienmēr atcerēties to, ka, eh, ja mēs vēlamies eh, būt konkurēt spējīgi pasaules ekonomikā, mums ir jāskatās uz jaunajām tehnoloģijām un tās jāpiemēro, jo pretējā gadījumā mēs atkal un atkal būsim tādi kā atpalicēji pakaļskrēja lomā pasaulē, kā jau to minēja referents. Ir, protams, arī šis negatīvais iespējas Svoboda kungs mums uh, solīja, ka, ka RFID tehnoloģija uh, nebūs apdraudoša nekādā veidā uh, personai vai tās datiem, bet kā mēs esam novērojuši atkal un atkal, jebkura tehnoloģija, kura cenšas mūs aizsargāt beigu galā, uh, Eh, ļoti bieži eh, tiek ļaunprātīgi izmantota. Pat tad, kad mēs eh, nākam klajā ar kādu jaunu, ļoti spēcīgu tehnoloģiju, ir to, protams, ļauni cilvēki un ļauni darboņi, kuri spēj laust šo tehnoloģiju aizsargtīklus. Tādēļ komisija ir jānāk. Uh, klajā ar ārkārtīgi stipriem aizsardzības pasākumiem personas datu aizsardzībai. Tai jābūt e, nepārtrauktā kontaktā ar personas datu aizsargājošām iestādēm. E, un tas, e, kā jau komisijas paziņojumā tika ietverts, ir jāapsola. Un Eh, mums ir jāsaņem pilna informācija par šīm jaunajām tehnoloģijām, par tām iespējām, eh, lai, eh, lai nebūtu tā, ka jebkurā brīdī kur, cilvēkam, kuram ir RFID, ka viņa darbības var tikt novērots, ka viņam var tikt, viņu var, var izsakot pēc tā, kur viņš atrodas un tā tālāk, jo tādējādi mēs ie. Um, uh, mēs iespaidot šīs te personas uh, tiesības uz privātumu. I, tas būtu, uh, jā, jābūt, tam būtu jābūt iespējamam tikai tād, ja, par, uh, ja attiecīgā persona vēlas šo darīt, šo iespēju paturēt. Tātad lietu internets ir tāds nākotnes komponents koncepts, bet tā kā tas ietvērs, piemēram, um, um, automašīnu, šīs te ceļu sistēmas, personas dators, telefonus un um, ka tas būs saslēgts it kā vienā veselumā, ka mums ir ārkārtīgi daudz jādara, lai cilvēkiem būtu uzticība jaunajās tehnoloģijās un viņi sāk to izmantot. Paldies! Nākamais kolēģis Cukerlēns. Ir saboļi, kīri, prādara η σημερινή συνεδρίαση της ΙΤΡΕ είναι πάρα πολύ σημαντική εάν συνδυάσουμε το συζητήριο. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ārkārtīgi nopietns šīs komitejas um, sēde. Un uh, uh, šīs, tāpat arī astotais punkts darba kārtībā, ir, manuprāt, vissvarīgākie šīs sēdes laikā, uh, kas arī nodarbojas ar internetu pārvaldību. Uh, Un uh, mums jāatcerās uh, Rubikā ziņojums par intelektuālo īpašumu. Uh, pateicos referentei un arī ekspertiem par plašajām izskaidrošanas spējām, kuri mums izskaidroja aspektus, kuri nebija līdz šim skaidri. Es uzdevu sev jautājumus un turpinu sev tos uzdot. Uh, parasti saka, ja ja jūs uzaicinat vēlnu pie sevis, tad jums jādejo pēc viņas tabulas, un uh, varētu būt, ka tā arī notiks ar jaunajām tehnoloģijām. Un līdz šim uh, lietiskais internets bija tāds kā inteliģentais, uh, uh inteliģentais internets, ka tas pastāvēja uh, pastāvēja tikai īpašiem, īpašiem gadījumiem, īpašām, bija paredzēta īpašām vajadzībām, bet šobrīd mēs vēlamies to padarīt pieejamu jebkuram iedzīvotājiem, un tas atkal un atkal mums liek aizdomāties par privātumu, par privāto dzīvi, ko mēs nekādi nedrīkstam ietekmēt. Un, Katra individu privātums noved pie kopējās sabiedrības ietekmēšanu, un tas man uh, Uh, ārkārtīgi uh, liek atcerēties Dēvidu Brinu, kurš 20 gadus atpakaļ uzrakstīja grāmatu um, stāstu par divām pilsētām, kur bija, uh, kur bija aprakstīts caurskatāma un, um, un uzraugāma sabiedrība nemitīgi, kas atrodas nemitīgā novērošanas stāvoklī. Un es uh, Eh, vienmēr esmu um, rūpējies par personu datu aizsardzību un pilsoņu, kad saka, ka uh, šīs jaunās tehnoloģijas var novest pat pie politiskām sistēmām, pie jaunas uh, režīma, bet es gribu teikt, ka režīma un politika mainās uh, tāpat arī bez tehnoloģijām, bet tehnoloģijas uh, turpina attīstīties paralēli. Pats galvenais ir, kā šīs tehnoloģijas tiek izmantotas. Uh, un ja mēs Eh, skatāmies uz eh, vidējiem, vidējiem austrumiem, eh, tad zinātnieki ir jau mainījuši viedokli tur atkarībā no tā, kā valdība viņiem par to samaksā. Un, ja mēs rīkosimies līdzīgi rietumu pasaulē, kur tad mēs paliksim ar saviem standartiem? Pagaidām mums ir mikročipi, kuri ir iestrādāti mūsu pasēs, jā, un tajā brīdī, kad mēs runājam par eh, personas datu aizsardzību, privātās dzīves aizsardzību, tajās uh, valstīs, kur identitātes kartē uh, ir iestrādāts čips uh, pilsoņiem, ir eh, ārkārtīgi lielas bažas ļoti bieži eh, par to, kāda informācija ir šajos čipos iestrādāt, jo mums visiem ir skaidrs, ka šajos čipos ir iestrādāta informācija par personas datiem. Un referente uzsver um, ekonomisko aspektu, ekonomisko um, internet, uh, lietas kā internetu pievilcību. Uh, potenciālās iespējas investīcijām, bet šeit mēs nedaudz pārlecam pāri lietām, un uh, it īpaši otrajā punktā, kur mēs runājam par uh, to, cik uh, daudz, cik liela uzmanība uh, no komisijas puses jāvēlta personai, personas datu un privātās dzīves aizsardzībai uh, šajā jautājumā, bet manuprāt, komisijas atbildē eh, un komisijas dokumentos par šo lietu eh, ārkārtīgi maz ir runāts par personas datu aizsardzību. Vienkārši tas ir uzrakstīts, ka, uh, tur, um, ka tas uh, tiks nodrošināts, bet uh, līdzekļi, kā sabiedrība tiks aizsargāta un kā mēs organizēsim sabiedrību un tās iespējas izmantot jaunās tehnoloģijas. Tas ir mūsu rokās un tas mums ir jāizdara ar vai bez tehnoloģijas palīdzību, jo tehnoloģija vienalga progresēs. Uh, un tas ir tas, ko mēs nevaram apstādināt, bet mūsu rokās ir aizsargāt uh, privātumu, privāto dzīvi, kas ir ārkārtīgi apdraudēts šobrīd. Paldies, tālāk dod vārdu Kastīļo kundzei. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es arī ļoti īsi izteikšos. Uh, Pirmkārt vēlos pateikties referentei par ziņojumu, kuru viņa ir sastādījusi. Arī par debatēm visiem, kas izteikušies. Tas vien piepierāda, ka ziņojums ir ārkārtīgi plašs un mums jau ir izkristalizējušies pāris galvenie punkti, kam būtu jāpiegriež vislielākā vērība. Eh, pateicos arī iepriekšējiem, referent, eh, iepriekšējiem runātājiem, jo viņi jau ir izteikuši manas domas un bažas, kuras vēlējos izteikt savā uzstāšanās laikā, bet man likuši dažas lietas. Mm. Sería interesante eh, considerarlo, ¿no? Eh, y solo las voy a mencionar. Vamos a ver, en primer lugar. Mums ir jāpaturprātā sekojošas lietas. Ir svarīgi <clears throat> skatīties uz šo ziņojumu kopsakarā ar digitālo stratēģiju, ko izstrādājusi Eiropas Savienība. Par digitālo darba programmu mēs runāsim rīt un arī balsosim. Un komisija aprīļa beigās mums piedāvās šo darba programmu ar kalendāru, un Spānijas prezidentūra, protams, te arī iesaistīsies. Būtu labi, ja mēs to sasaistītu, šo lietisko internetu ar to, kas ir līdz šim jau izstrādāts. Un vēl. Runa ir par to, ka ir jāsniedz atbalsts šīs tehnoloģijas ieviešanai. Komisija Komisijas funkcija ir kontrolēt un uzraudzīt, un komisija arī vēlas iepazīties ar visiem apstākļiem un priekšnoteikumiem, kas saistās ar lietisko internetu. Es domāju, ka ir jāuzsver vēl viena lieta. Pirmais solis būtu tik līdz iespējams uh, apvienot visus noteikumus, kas regulē šo jomu. Tā ir tā saucamā telekom pakotne. Un uh, tā ir jāīsteno. Un es domāju, ka šie jautājumi ir jāpārdomā ļoti rūpīgi. Un vēl mums ir jārunā arī par to, ka privātuma aizsardzības noteikumiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem. Un datu aizsardzības direktīvai ir jābūt pielāgotai šai digitālajai videi un tās priekšnoteikumiem. Bez tā nemaz nav iespējams virzīties tālāk. Un vēl noteiktu projektu finansējums septītajā ietvaru programmā ir atvēlēts noteiktiem mērķiem, noteiktiem projektiem, un svarīgi ir ne tikai saglabāt nepārtrauktību, bet arī nodrošināt to, lai IT projekti un komunikācijas projekti, kas uh, skar gandrīz vai katru sabiedrības jomu. Tiem ir sekas ekonomikā un e, sociālas sekas, tad šie projekti ir jāturpina, bet nevajadzētu neko darīt divreiz vai veicināt lieku pārklāšanos un ir jāpapildina budžets šim nolūkam septītajā ietvaru programmā. Ir jānosaka arī jābūt identificētām problēmām, grūtībām, ko radīs birokrātija, jo septītā ietvaru programma, pētījuma ietvaru programma piedāvā lielas iespējas un to ir jāizmanto. Un vēl viens aspekts pārdomām. Ja mēs runājam, ka pilsētām būs liela nozīme vai ir liela nozīme, tad tā ir noteikta vide. Un šī loma, kāda tā būs, par to arī ir jāpadomā digitālajā darba programmā un ziņojumos. Ru mēs runājam par īpašuma jautājumiem, tā saucamo ownership un IT jomā varētu dot jaunus impulsus, bet runa taču nav tikai par pilsētām, un ownership nepiedara tikai Eiropas Savienības iestādēm vai dalībvalstu iestādēm. Ir taču E, nebeidzams skaits iesaistīto. Šis jautājums jāskata plašāk. Runa ir par impulsu, bet tas būs efektīvs tikai tad, ja visi iesaistās, visi, kam ir ko teikt un kam ir atbildība. Tikai tad uh, projekts virzīsies uz priekšu. Runa nezinu, kāpēc ir tikai par pilsētām šajā dokumentā Tas būtu no manas puses šobrīd viss. Un vēlreiz liels paldies referentei. Paldies. Rodī kungs lūdzu. Merci, monsieur le président. À mon tour, je voudrais euh, féliciter notre. Viespriekšēdētāja kungs no savas puses vēlos arī izteikt uh, savus komplimentus gan referentei, gan um, ēnu referen eh, referentiem, gan arī ekspertiem par to, uh, uzklausot viņu prezentācijas. Uh, uzskatu, ka viss ir ārkārtīgi interesanti, eh, bet, kā jau pareizi kolēģi uzsvēra, ir vesela virkne eh, lietu. Piemēram, astotajā punktā attīstības uh, iespējas, kur nav īsti skaidrs, uh, vai visi noteikumi ir droši. Tātad mans jautājums, kas notiks tad, kad sistēmai būs kādi pārāvumi vai kad uh, vai kādas iespējas, ka tā sabojāsies vai pārtrauks darboties. Uh, jo, protams, ka sistēmas uh, sastopas ar dažādas sistēmas ar pārāvumiem, uh, ko tad uh, pilsētas, valdības, kuras uh, bija paļaujušās jaunajām tehnoloģijām, darīs. Jā, šādu um, diezgan murgainu iespēju, uh, murgam līdzīgu iespēju jāpatur prātā Eh, jo tas eh, novestu pie totāla haosa, eh, pie tā, kā informācija var ienākt pa, ienākt pa nepareizām vai iziet pa nepareizām durvīm. Un ja mēs to paturam prātā, tad mēs spēsim nodrošināt, ka Eiropa un tās pilsoņi varēs justies droši arī izmantojot jaunās tehnoloģijas. Mums ir jāaizsargā uh, visi šie aspekti, kurus jau iepriekšējā runātāja uzsvēra. Tātad uh, valsts sektors, valsts, uh, varas uh, iestādes pretēji tam, kā, um, kā uh, tiek uh, šobrīd notiek praksa Amerikas Savienotās valstīs, kur ir valsts un privātā partnerība. Manuprāt, um, sabiedrības labā mums uh, būtu jārod cits modelis, jo tādējādi mēs aizsargātu personas datus daudz labāk. Paldies! Un visbeidzot, pēdējais runātājs uh, būs uh, pārstāvis no komisijas puses. Monsieur le Président, merci beaucoup. Um, Iekšēdētāji kungs, uh, paldies. Referentes kundzei uh, vēl lielāks paldies par to darbu, ko esat veikusi un uh, par ļoti plašo ziņojumu. Gribu atbildēt daudziem cilvēkiem, kuri izteikuši ko komentārus. Manuprāt, mēs dodamies vienā virzienā, mums ir vienāda vīzija. Pateicos arī ekspertiem par viņu pienesumu Es uzskatu, ka eh, ka saturs eh, ir ārkārtīgi labi izskaidrots jau no iepriekšējiem runātājiem, bet izme, izmanto šo iespēju, lai uh, nošķirtu divas lietas skaidri. Tātad um, lietiskais internets un um, radiofrekvences identifikācijas noteikšanai, I, vai identifikācijas veikšanai. Uh, un tas mums ļauj uh, plašu spektru darbībai. Ja mēs skatāmies uz uh, smart metri, uh, mērītājiem Zviedrijā, mēs skatāmies uz jaunajiem uh, modernajiem autoparkiem arī uh, Briselē un citur Eiropā. Tas uh, varētu būt kā mazs piemērs par to, kā darbojās uh, šīs te jaunās tehnoloģijas. Protams, viņi neizmanto vēl pagaidām RFID tehnoloģijas, bet uh, jau uh, līdzīgus čipus. Eiropas rūpniecībā un ražošana šobrīd notiek, lai izmantojot jau daudzas jaunas tehnoloģijas un šos te čipus. Lietiskais internets ir nedaudz kaut kas cits. Šeit jāņem arī politiskā aspekts, bet bet eh, ļoti svarīgi ir būt uzmanīgiem, eh, nosakot visus, pol, eh, visus juridisko pamatojumu un arī politiku. Pirmais - pārvaldība. Kurš uzņemās šo te pārvaldību? Internets tas, kā mēs viņu pazīstam šobrīd un kā tas ir bijis iepriekš un paliek arī nākotnē daudzu suverēnu pārvaldību rokās. E, ja mēs skatāmies uz astoto punktu, es e, gribu jūs e, lūgt izprast spektru, ko jaunās tehnoloģijas mums paver, ārkārtīgi plašo ikdienas iespēju spektru un ko mēs varas iestādes arī Eiropas Savienības pārvaldība varam darīt. Mēs runājuši esam par, par pārvaldību. Uh, Eh, par eh, lietas kā internetu pārvaldību. Līdz ar to eh, uzņemoties atbildību un arī pārvaldību, mēs varam ātri risināt problēmas, it īpaši tādas kā personas datu aizsardzība. Un tādēļ ir ļoti svarīgi uzņemties šo te īpašumu tiesību daļu un tādējādi arī uzņemoties atbildību, jo mēs nevēlamies, lai citi, jo es jums saku, ļoti ātri būs radīsies kādi citi, kuri vēlēsies uh, uzņemties īpašumtiesības, tādējādi it kā arī atbildība, bet, protams, arī uh, tur pavērās arī daudzas iespējas uh, tādām darbībām, kuras mēs nevaram kontrolēt, kuras būs ārpus mūsu kontrolas tajā brīdī. Un, uh, Eiropas institūcijas, tāpat arī universitātes, mācību iestādes uh, Uh, jau strādā pie šī uzdevuma, lai mēs um, varētu nodrošināt un pildīt to lomu, kuru uh, sagaida no mums uh, Eiropas iedzīvotāji. Uh, ja mēs runājam par datu aizsardzību, manuprāt, lielākā daļa jau to ir atbild, uh, saņēmuši atbildes uz šiem te jautājumiem, par to mēs jau izrunājam. Vēl viena lieta, ko īsa Uh, piezīme. Mēs runājām uh, savā komunikē arī par uh, čipu skaņas klusumu. Tātad um, čipu darbība būs bez skaņas. Un ir jāpieļauj iespēja, lai iedzīvotāji, tātad lai lietotājs varētu izslēgt izslēgt šo te čipu, tādējādi iziet no uh, tīkla. Uh, jā, tā ir ideja un iespēja, uh, kuru vajadzētu izpētīt sīkāk, vai uh, juridiskais un tehniskais nodrošinājums ir pietiekams vai pamatojums ir pietiekams. Un uh, mūsu komunikē ir 12 punkti, tāpat arī darbības plāns. Uh, Un es ļoti priecājos, ka uh, starp um, institucionālajā dialogā mēs būtībā vēlamies vienu un to pašu lietu attiecībā uz, um, vismaz attiecībā uz lietisko internetu un uz jaunajām tehnoloģijām. Esmu atvērts jebkuriem nākamiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Jautājums referentē, vai jūs gribat tagad kaut ko piebilst šajā brīdī? Lūdzu! Gracias, señor presidente. Yo también quiero agradecer. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos izteikt pateicību visiem ekspertiem, visiem runātājiem. Debašu laikā mēs runājām par konkrētiem riskiem, par pārkāpumiem, un es domāju, tieši tāpēc arī e, komisija šo dokumentu ir sagatavojusi, un arī savā ziņojumā es esmu akcentējis to, ka ir jauna situācija, kas ir saistīta ar eh, jauniem interneta attīstības procesiem, un vienlaicīgi mums ir jāsaprot, ka riski ir vairāk. Šeit parādās trīs galvenie jautājumi, kā es to saprotu, un es domāju, ka mums uz tiem ir jāatrod atbilde. Pirmais jautājums, kuru izvirzīja komisija, ir saistīts ar to, uh, vai mēs varam mēģināt paredzēt visu to, kas notiks vēl pirms tehnoloģijas eh, sāk strādāt. Otkārt, ļoti būtiski ir tas, ka mēs to darām kopā ar šo tehnoloģiju ekspertiem, kā arī ar likumdošanas ekspertiem, juristiem, jo tās problēmas, kuras var rasties saistībā ar šīm jaunajām uh, tehnoloģijām nevar tikt atrisināts tikai no tehnoloģiskās puses. E, mums ir jārēķinās, ka tehnoloģijas var būt gan labas, gan sliktas, un tas ir jāiekļauj likumdošanas normās. Un visbeidzot, viss, kas ir saistīts ar izglītības darbu un to, ka kāds var neiekļauties šajos procesos šos jautājumus visai bieži ignorē. Tad nākošais ir saistīts ar caurskatāmību. Un tas ļoti cieši iet kopā ar digitālo tehnoloģiju stratēģiju. Bet gribu akcentēt to, ka ļoti svarīgi ir uh, rīkoties tā, kā komisija norāda, un tāpēc arī mēs arī savā ziņojumā esam tādu līdzsvarotu pieeju uh, veidojuši, kā tas viss ir saistīts, cenšamies aplūkot, kā tas viss ir saistīts ar ikdienas dzīvi un izvērtējam ne tikai riskus, bet arī ieguvumus. Tā, lai mēs saprastu gan priekšrocības, gan riskus, bet īpaši vērību pievēršot riskiem. Es ļoti priecājos par komentāriem, kurus esmu jau saņēmusi, ceru vēl tādus saņemt. Uh, Un uh, es domāju, ka mēs ļoti veiksmīgi varēsim veidot grozījumus, liekot visu kopā to, ko mēs šeit uh, debatēs uh, pārunājam. Un ceru, ka varēšu arī ar šo ziņojumu visu saulaicīgi sakārtot, lai reaģētu uz internetu. Paldies, priekšsarēt, eh, paldies referentei. Un tagad vēlos akcentēt to, ka līdz 25. martam pusdienlaikam līdz 12. jums ir iespēja visus grozījumus salikt kopā. Un tālāk ķeramies pie mūsu dienas kārtības otrā punkta. Dāmas un kungi, tagad ceturtais darba kārtības punkts un sveicu šeit Eiropas parlamenta bijušo priekšsādātāju Enrikei Banaronu Krespo, un viņš mūs iepazīstinās ar pētījumu, kas ir veikts Spānijas prezidentūras eh, darba programmas ietvaros, proti rūpniecības partnerības ieguldījums Spānijas prezidentūras stratēģijā attiecībā uz Eiropas digitalizēšanu. Ļoti priecājos jūs redzēt, ar interesi jūs uzklausīsim. Paldies! E... Jā, paldies! E, cienījamie deputāti, vispirms vēlos izteikt pateicību par iespēju atkal atgriezties jūsu vidū šajās telpās, kas bija mans mājas 23 gadus. Jūs jau zināt, ka es nolēmu vairāk nekandidēt, nepiedalīties eh, pagājušā gada Eiropas parlamenta eh, vēlēšanās, kas notika jūnijā. Man ir eh, Toledo, Kastiljā, Lamančā, Žana Monē, uh, eh, Honda amats. Un tā tad tā ir bezpēļņas organizācija, kurā es strādāju kopā ar gados jaunu komandu. Un man jāsaka, ka runājot par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju stratēģiju, tā ir viena no lielajām nākotnes iespējām un arī Francijas prezidentūras laikā tika daudz strādāts ar šiem jautājumiem. Un ir izveidota īpaša darba grupa, lai varētu strādāt ar in institīvām, kas uh, ir ļoti plašas attiecībā uz visu IKT nozari. Un tātad šajā dokumentā, kas ir jums priekšā, mēs varētu varbūt skatīties pēc atsevišķiem informācijas aspektiem, un es gribētu arī piedāvāt uh, skaidrojumu, kas uh, jau kādu laiku ir ticis izmantots uh, informācijas tehnoloģijas un sazināšanās uh, nozars uh, speciālistu vidū. Es arī Spāņu valdībā esmu bijis uh, atbildīgs komunikācijas un transporta ministrs. Un tad, kad mēs kļuvām par daļu informācijas uh, sabiedrību un izveidojām pirmo telefaksu, nu jāsaka, tas nav nekas tik antīks kā eh, notikumi jūras parkā. Uh, Bet tomēr tas, kas tika eh, zinātniskajā eh, atklājumu ziņā veikts Japānā, patiešām ir milzīgs lēciens, un daudzās valstīs nevarēja izmantot eh, to, kas saistīts ar Ķīnas ražojumiem un izgudrojumiem. Te man ir daži piemēri, kā mēs varētu dažādi procesi pastiprināt, izmantojot datorizāciju. Piemēram, arī um, vietu ierādītāji parlamentā deputātiem piedāvāja aploksnes. Tas tā kā izskatās kā tādā lielā, varbūt, um, lielo tirgu, kur ir tādas vienkāršas manuālas darbības. Uh, bet eh, tajos laikos 1980. gadu beigās eh, tas viss tā notika. Nu, redziet, kā dzīve ir mainījusies. Mēs esam progresējuši, bet mēs neesam vienīgie, kas ir progresējuši. Visa tā lietu kārtība, kas tagad ir izveidojusies pasaulē, ir ļoti mainīsies Japāna un Dienvidu Koreja ar vien vēl ir vadošās valsts runājot par platjoslas izmantošanu, pateicoties valsts politikai. Indija ir ļoti uh, svarīgs spēlētājs, tad, kad mēs runājam par datoru programmu izstrādāšanu un savukārt Ķīnā ļoti daudz strādā pie uh, iekārtu, datoru iekārtu, datoru monitori un citi iekārti ražošanas pie hardvēra. Un tā mēs runājam par informācijas sabiedrību, un tad, kad eh, sabruka padomju savienība, tad arī uh, savā veidā samazinājās uh, valsts iespējas uh, informāciju kontrolēt. Mēs, Eiropieši, esam veikuši lielu progresu uh, esam daudz ko attīstījuši strādājot ar GSM, ar mobīliem telefoniem. Te varbūt vispirms jāmin Nokia. Daudz cilvēku pat uzskata, ka Nokia nu nekāda nevar būt Soma kompānija, ka tajā būtu Japāņu kompānijai, bet tā tas nav. Un te nu jāsaka, ka arī citi, ne tikai mēs Eiropieši, esam sas, ir sasnieguši ļoti daudz, varbūt pat vairāk. Un tad, kad notiks šī ziņojuma galīgās deb, deb, debates, tad te ir jādomā, vai mēs nestrādājam cit, citu labā. Jo kas notiek biznesa skolās, dažādos telekomunikāciju prasmu kursos Eiropā? Vadoši talantīgākos studentus visu laiku pārvalina darbā uz Kalifornijas dažādām kompānijām. Un te nu jāsaka, amerikāņu firmas vis, vis ādā veidā izmanto, lai to, pad, lai to realizētu tieši internetu. Uh, Uzdošu jautājumu, kāda ir šī ziņojuma vērtība? Pirmkārt, kā jau jūs zināt, ziņojums, kurš sagatavo dažādas nozares, rūpniecības nozares vienmēr Vienmēr šiem ziņojumiem ir kaut kāds trūkums, tāds pilnīgi tā kā iedzimtais grēks. tur eh, beigās nevienmēr viss ir ļoti matemātiskā ziņā skaidrs. Bet skatoties uz šo ziņojumu, te mums jāsaka, ka ir ļoti spēcīgi konkurenti. Un tā ir, šī ir pirmā reize, kad mēs pie viena galda esam saicinājuši galvenos spēlētājus gan gaisēm, gan satelītu, gan kabeļu operātārus, tos, kas strādā digitālajā sektorā, gan uh, kā ražotāji, gan kā mm, uh, operatori. Un tas nozīmē, ka mēs esam akcentējuši, ka Eiropai jāpievērš pienācīgā uzmanība uh, digitālajām tehnoloģijām visai šai nozarei. Uh, Te mums ir kopsavilkumi, es skatos ziņojumā, angļu, vācu, spāņu un franču valodās, un pats galvenais ir izklāstīts šajos kopsavilkumos. Bet, ja mēs skatāmies uz datiem, tad ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šajā industrijā ir 780 miljārdi eiro apgrozījums. Un tā ir nozare, kas uh, varbūt dod visvairāk darba vieta Eiropā. Jau vairāk nekā 6 miljonu darbinieku. Tas ir ievērojams darbinieku skaits. Bet runājot par investīcijām, vairāk nekā 35 miljārdi. Nu, un kā mēs to varam sasaistīt ar samazinātām samazinātiem CO2 izmešu daudzumiem, nu, būtu skaidrs, ja mēs samazinām transportēšanas apjomus, tad mēs varam attīstīt citu industriju, arī šo, kas būtu savā veidā zaļā industrija. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs jautājums laikā, kad mēs runājam par trīs svarīgu faktoru tādu sat satikšanos. Pirmkārt, Barozo otrās komisijas Eh, darba laikā jau ir izveidots portfels digitālajai Eiropai. Otrkārt, eh, Eiropa 2020 ziņojums nozīmē, ka tiek izstrādāta stratēģija, un visbeidzot eh, tiek domāts par perspektīvām. Tātad darba grupa Eh, kuru vada Filipe Gonzāles, agrākais eh, eh, premjerministrs. Šī darba grupa strādā par šiem nākotnes digitalizācijas jautājumiem Eiropā. Un pirms divām nedēļām Briselē notika sanāksme, kuri saucās Notre Europe, mūsu Eiropa, to vadīja uh, Gīstanks Eh, varbūt, ka jūs par to esat kaut ko dzirdējuši, un tas viss ir saistīts ar eh, būtiskiem, Eiropas kontekstā būtiskiem jautājumiem, kuri tika piedāvāti darba kārtībā. Tomēr eksperti praktiski neko ne, nerunāja par uh, nākotnes uh, attīstības jautājumiem tieši digitalizācijas sakarā. Un Kā tad tā tas var būt? Netika pietiekoši novērtā digitālās Eiropas nākotnes perspektīva. Bet es gribu teikt, ka šis te ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Un es gribu novēlēt, ka Stiljo vislabāko veiksmi un domāju, ka ir pil pareizais laiks pienācis, kad mēs šādu ziņojumu varējām saņemt. Bet kādas tad ir, kāda tad ir šķēršļi? Lai mēs tiktu galā ar šķēršļiem, mums ir jābūt labi strādājošam iekšējam tirgum. Un saistībā ar šiem jautājumiem mēs varam atbildes meklēt šajā ziņojumā. Nu, varbūt, ja jums ir ļoti maz laika, tad uz kopsavilkumu vismaz varat, eh, tad vismaz varat kopsavilkumu papētīt. Tā loma, kuru spēlē informācijas un komunikācijas tehnoloģija eh, sektors produktivitātes izaugsmē ir būtiski, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspēju. Tas tiešām ir ļoti būtisks sektors. Un, ja mēs vēlamies garantēt to, ka Eiropa var būt konkurētspējīga pasaules mērogā, kur paliek arvien grūtāk un grūtāk konkurēt, tad nedrīkstam par zem novērtēt e, šo jomu. Otrs svarīgs aspekts ir tas, kas ir saistīts ar CO2 izmešiem. Bet tas jau nenozīmē tikai to, ka mēs iz, varēsim samazināt fizisku pārvietošanos vai fizisku transportēšanu, lai gan tas arī ir būtiski. Mums ar vien vairāk ir jāizmanto datorizētās sistēmas, lai mēs varētu vispār eh, dažāda veida patēriņus samazināt. Arī transporta sistēmās. Un vēl viens ļoti svarīgs izaicinājums, ar kur mums jātiek galā, ir uh, tas, kas saistīts ar uh, radošajiem elementiem digitālajā pasaulē. Te mēs varam ļoti konkrēti runāt, jo mēs vēlamies, lai mums būtu īsts vienotais tirgus bez jebkādām barjerām. Un lai tas tā būtu, tad mums ir jāpielieto dažādas lietas. Tas ir saistīts gan ar autortiesību aiz, aizsardzību, visu šo procesu attīstību. Un ja mēs apskatām konkrētus nacionālos tirgus, tur ir uh, redzams dažādas aizsardzības sistēmas. Un, lai me, tā kā mums ir nepieciešams attīstīt vienoto tirgu, uh, gan patērētāju labā, gan arī zinātnisko radošo izstrāžu veicināšanai. Bet skatoties uz nākotni, mēs varam saredzēt, ka būs sekojoši būtiski jautājumi ļoti aktī, aktuāli. Tātad digitalizācija, par kur gan mēs šeit detalizētāk nerunāsim šodien, bet digitalizācija ir kaut kas, uz ko mums vajag paļauties, bet lai paļautos, ir kaut kādā veidā jāaizsargā lietotāja tiesības. Un, un šajā ziņojumā ir ļoti svarīgā sadaļa, kas saistīta ar datu aizsardzību. Un te mums ir jau pozitīvas e, dažādas attīstības tendences, tātad e, fundamentālo e, tiesību uh, harta. Tā ir stājusies spēkā, lai gan cik lielā mērā tā ir saistoša. 1977. gadā, kad mēs uh, izstrādājām savā parlamentā mm, konstitūciju, tad mēs, protams, uh, neskatījāmies uz datu aizsardzību tā, kā uz to skatāmies šodien. Tā kā, ja tas notiktu tagad, tas būtu pavisam savādāk, bet datu aizsardzībā ir jābūt un kādam ir jābūt iesaistītiem šajos procesos. Nākošais piekļuvu tirgumu un tirzniecības procesi. Startautiskā tirzniecības eh, komiteja, kurā es strādāju, man daudz ko iemācīja. Bet tagad Dohas raunda sakarā, tā ir sauktie trips, Un tas, kas ir saistīts ar intelektuālo īpašumu un tirsniecību un vienošanām un informācijas un komunikatīvajām tehnoloģijām, ir ārkārtīgi aktuāls un darbietilpīgs process. Papildus jau pieminētajām izmaiņām, par kurām es runāju, daudzām valstīm ir ļoti ievērojama loma debatēs Un te parādās arī tāds jauns konkurents kā Ķīna. Ķīnai ir pieeja pasaules tirdzniecības organizācijai. Un tas savukārt noveda, ka kaut arī bija ļoti grūti Ķīnai, bet tomēr tur parādījās pirmie asni intelektuālās, intelektuālā īpašuma aizsardzības ziņā. Un runājot par piekļuvu tirgumu, mums ir jāizstāv tāda pozīcija, ka ir noteikumi, kur jāpieņem visiem. Un visbeidzot, atbildības sloks. Un tas, kas ir saistīts ar uh, dažādām muitas nodavām un nodokļiem šajā konkrētajā sektorā. Lūk, tāda ir šī ziņojuma būtība. Vēlējos par šiem jautājumiem runāt. Un skatoties uz šo sektoru, var teikt, ka tas mums dos uh, iespēju risināt ļoti smagos izaicinošos jautājumus, ar kuriem mums, Eiropiešiem, ir jāsaskaras. Tā kā no vienas puses mums ir jāizveido sistēma, lai šos smagos jautājumus atrisinātu, un tas ir svarīgi gan komisijai, gan parlamentai, gan parlamentam, padomē un uh, valstu valdībām apzināties, cik šī nozara ir būtiska. Bet es priekšādā gribētu varbūt tādas trīs galvenās domas likt priekšā. Tās gan no vienas puses ir mans personīgās, gan ir radušās saistībā ar šo ref ziņojumu. Pirmkārt, es domāju, ka mums ir šis debats jāizvērtē tādā globālā politiska ekonomiskā kontekstā, Te jārunā par to, lai visiem pilsoņiem būtu pieeja platjoslas datu pārraidē. Un Somijā, Igaunijā un Spānijā eh, pie šiem jautājumiem tiek ļoti strādāts. Arī Francijas konstitucionālajā tiesā ir parādījušies šādi jautājumi. Lietas mainās. Mēs šeit nerunājam tikai par rūpniecību, kur attīstās. Nerunājam tikai eh, par lielajiem komunikācijas koridoriem. Mums jādomā par visiem pilsoņiem. Eiropas Savienības 400 miljoni iedzīvotāji, sākot no Rumānijas līdz arktiskajiem rajoniem, līdz pat Kanāriju salām, visiem jābūt pieejamām šīm tiesībām. Un dažādām varas struktūrām ir jārisina šie jautājumi. Kā tas viss atspoguļojas uz budžetu? Man šķiet, ka tas bija Igaunijāk struktūrāl, struktūrālās kohēzijas politikas jautājumi. Bija ar to saistīti. Nu, runājot par Spāniju, te mums ir jārunā par cementu izmantošanu un tā tālāk. Bet plašs platjosla un nākotnes sazināšanās ar ļoti tālām vietām ir tas, kas jāturprātā, domājot par šīm tiesībām un par fundamentālo tiesību hartu. Arī jādomā šajā sakarā. Nu, tie varētu būt, zināmā mērā, pretrunīgi aspekti, bet tie tomēr ir, ir, ir Spānijas prezidentūras prioritāšu jautājumi. Un tā tad intelektuālais īpašums un tirgus. Svarīgs elements šajā sakarā ir jāpiemina e, tas, ka jau no seniem laikiem, no Francijas revolūcijas laikiem, kad uh, tika atzītas īpašuma tiesības, tad vēl jārunā par um, copyrights, tātad par uh, pavairošanas tiesībām un autortiesībām. Uh, atskatoties uz vēsturi un apvienoto karalisti, karalienes Annas laikā uh, jau bija dažādas problēmas, šajā sakarā vērojams. Tātad monopoli pozīcijas esamība vai neesamība ne, nevar tikt novērtēta par zemu, ja mēs runājam par tirzniecību. Un šeit ir vērojams liels izmaiņas gan mūzikas industrijā, gan um, grāmatniecības, izdevēja darbības industrijā. Tālāk. Kā tad mēs aizstāvam lietotāju un patērētāju tiesības? Hartā ir paredzēti efektīvi mehānismi, kas palīdz nosargāt patērētāju tiesības. Datu privātuma jautājums ir būtisks. Jūs, piemēram, ja ir kāda saikne ar banku sektoru, tad to jūs varat dažādi just. Tas ir savukārt arī saistīts ar starptautiskā terorismu finansēšanu vai arī ar bērnu pornogrāfiju. Te nu mēs nevaram runāt, ka tas skar tikai atsevišķas dalību valsts eh, likumdošanas kopumu. Neapšaubāmi plašsaziņas līdzekļi visās mūsu uh, valstīs ir pieejami online režīmā, tātad tiešsais režīmā, viņi šie plašsaziņas līdzekļi cenšas arī izdzīvot šajā situācijā, kā tas iespaido saturu, ir jāvērtē, un kā tas iespaido autortiesības, kā mums cienīt autortiesības. Un gribu teikt, ka arī šai komitejai jums ir jāieņem visos šajos jautājumos ļoti svarīga loma, un gribu teikt vēlreiz jums paldies par iespēju jūs uzrunāt, un te mums arī ir jāņem vērā, ka digitalizācija ir būtiska nozīme Eiropas nākotnē. Paldies! Paldies jums! Jūs redzat, kā arī komiteja jums ir pateicīga un kolēģi ir pieteikušies uzdot jums jautājumus. Reiras Madorelas kundze. Ah, muchas gracias, presidente. Jo creo. Paldies, priekšsēdētāji. Es savas grupas vārdā es vēlos pateikties Enrika Barona Krespo kungam par piedalīšanos mūsu darbā šodien. Viņš bija gan manas grupas prezidents savā laikā, gan Eiropas parlamenta prezidents, un viņš ir veicis eh, lielu darbu, koordinējot šo ļoti svarīgo ziņojumu, un tas savukārt ir saistīts ar to devumu, ko Eiropas attīstībai devusi informācijas un komunikatīvo tehnoloģiju industrija. Es redzu, ka IKT eh, nozare var eh, tiešām uh, būt ļoti svarīga nozare, izšķirošā nozare, lai visas dažādās sistēmas un tīklus un tīklojumus sastaistītu. Un runājot par CO2 izmešiem, par ilgtspējīgu enerģētiku, par labāku pakalpojumu pieejamību visiem eiropiešiem, par jaunu darba vietu raž, radīšanu 21. gadsimtā, tad arī mēs nevaram ignorēt uh, eh, IKT nozīmi. Un, lai mēs varētu uh, visu sasniegt, mums ir nepieciešams koordinēt gan sociālo-ekonomisko procesu dalībniekus, gan politisko procesu dalībniekus, īpaši iesaistot pārstāvis no biznesa uh, Es domāju, ka to, ko teica par koordināciju barona kungs, tad tas viss ir jāstar kā ļoti būtisks solis pareizā uh, virzienā, ņemot vērā to, kas mūs apvieno runājot par informācijas un komitīvo tehnoloģiju sektoru attīstības procesiem, nevis domājot par to, kas mūs šķir. Nu, protams, ka dažreiz ir konfrontācija starp bijušajiem monopolistiem, kuri tagad ir eh, telekomunikāciju eh, satelītu eh, kompāniju un mobilo telefonu kompāniju tirgu. Man šeit monopols jau vairs nav pastāvošs. Bet mums te arī tas viss ir jāskatās kopā ar Kastiljo ziņojumu par uh, digitalizācijas jautājumu programmu, par ko mēs runāsim rītā. Un arī jāskatās, kā tas būs nākotnes prezidentūra attieksmes nostādnes šajā ziņā. Tik, uh, sabiedrība, kurā eh, ir saistīta ar eh, jaunumiem digitalizācijā, attīstās ļoti strauji, bet vienmēr ir jāskatās uz pamatprincipiem, lai tie tiek ievēroti. Un tā, barona kungs, es gribētu teikt sekojošo. Uh, ka mums vajadzētu un kā to izdarīt, mums vajadzētu veicināt sadarbību starp operatoriem un kā to labāk izdarīt. Un otrais jautājums eh, attiecībā uz eh, digitālo tirgu. Tikai neliels procents dažādu pārobežu darījumu notiek elektroniski. Tā kā te mums ir jādomā, ka mums vajadzētu stiprināt šo vienoto digitālo tirgu un kā to labāk izdarīt, barona kungs. Un vēl man jāsaka, es ar lielu prieku atkal jūs sastap šeit Eiropas parlamentā un ceru, ka tā būs nākotnē arī vēl. Paldies! Paldies, Del Castillo kundze, lūdzu. Eh, yo no voy a plantear ninguna pregunta, pero sí voy a hacer. Eh... Priekšsēdētāja kungs, es uh, neuzdošu jautājumu, bet es vēlos uh, izteikt dažus punktus. Pirmām kārtām. Uh, protams, sveicam uh, Baronu Krespo šeit komitejā, un <clears throat> es vēlētos uzsvērt uh, dažas lietas, ko viņš jau arī izteica. Jūs teicāt par šo te revolūciju, digitālo revolūciju, kas šobrīd notiek pasaulē. Un ir vesela virkne teoriju un komponentu, kas saistīta ar šo re revolūciju. Un mums ir jāsaprot uh, tas, kā uh, Eiropa Eiropai ir jādod savus pienesums, kā arī jāgūst maksimālais labums no šīs pasaules, vispasaules re revolūcijas, radot jaunus darbus, uzlabojot <clears throat> eh, sabiedrību kā tādu eh, visā Eiropā pateicoties digitālajai revolūcijai un tās radītajām iespējām. Šis sektors ir līderis, veidojot jaunas iespējas Eiropai. <clears throat> Un Šai sakarā es eh, ļoti labi saprotu Spānijas pienesumu un eh, to gribu izcelt šai sakarā. Un tas, ko jūs teicāt, ka jāņem vērā uh, loma, kuru spēlē dažādas uh, nozares un arī dažādās institūcijas, lai veidotu sinerģiju, saskārsmi un mēs dotos visi vienā virzienā, tādējādi, lai Eiropā Eiropa gūtu maksimālo labumu no digitalizācijas ēras. Arī e, par telekomunikāciju pakotni, ko jau iepriekšējā runātāja izteica, e, jaņem vērā, ka e, šai pakotnē stājoties spēkā mums jāņem vērā visi instrumenti un iespējas, lai mēs ietu tieši tajā pašā virzienā, ko arī IKT sakrā esam uzņēmuši, lai cilvēki varētu tikt iesaistīti un gūt pilnību, pilnīgas iespējas digitālajā ērā, tā pašā laikā būdami pārliecināti, ka viņu pilsoniskās uh, tiesības ir ievērotas. Tādējādi mēs varēsim uh, iesoļot jaunā digitalizācijas laikmetā. Ja mēs skatāmies uz lietām tikai no melnās un baltās krāsās, protams, ir vesela virkne lietu, ko varam krāsot vairāk melnas nekā baltas, it īpaši Uh, uh, attiecīgi ņemot uh, attiecīgās rūpniecības uzņēmēja darbības iespējas un ražotnes kā tādas, ja tās skatāmies kā atsevišķas vienības, nekā vienu veselumu, un arī šī problēma par to savienošanu vienā kopējā tīkmeklī. Es negribu atkārtoties, bet uh, parlamentam ir ārkārtīgi daudz jādara, uh, lai uh, dotu savu pienesumu IKT, tādējādi uh, savietojot dažādās intereses, arī šķiļošās intereses. Un ja mēs skatāmies ar darba kār, uz darba kārtību, arī tādas ir būtībā vairākas. Uh, darba kārtība Eiropas digitalizācijai mums ir komisijas ziņojums, mums ir eh, vesela virkni citu ziņojumus, ir uh, Granādas uh, sanāksme, ko organizē Spānijas prezidentūra, tāpat arī padomas tikšanās. Eh, un eh, viss šīs eh, visas šīs sanāksmes varētu novest pie tā, ka mums ir dažāda, dažādi juridiskie ietvari un pat dažādi mērķi, bet mums ir vienmēr jāpatur prātā vienotie mērķi un jāiet vienā virzienā. Pretējā gadījumā mēs uh, vilksim laivu katrs uz savu pusi, un tā nebūtu ne, mm, nepeldies pa straumei vai tajā virzienā, kur mēs vēlamies nokļūt. Paldies Spānijas prezidentūrai, un es vēlos, lai jūs arī turpmākajā darbā sekot tu, tam, lai uh, gan privātājs sektors, gan valsts sektors, gan Eiropas. Um, institūcijas, visi dotos vienā virzienā, tādējādi kļūstot par līderi digitālajā ērā. Mēs, lai būtu pirmrindnieki, pirmajā, pirmies, pirmrindnieki un lai tādi arī paliktu, lai mums neviens Eh, neapsteigtu. Mums ir arī digitālā darba kārtība, par kuru tālāk runāsim. Ir arī vesela virkni citu uh, jautājumu, par kurām debatēsim visdrīzākajā nākotnē, kas visi ir savstarpēji saistīti. Šobrīd ir tāds kā impulss, ārkārtīgi labs impulss, kas mums varētu ļoti tālu, ja pareizi izmantos, tas mums varētu ļoti tālu uh, citiem priekšā novest. Paldies! Mm. <clears throat> Paldies, lūdzu, kolēģi Kavaljo kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties ļoti interesantā ziņojuma sagatavotājam. Šis ziņojums ir labi uzsverējis šo te dažādību, kas ir jārada, jārada kā vienots elements, kā arī uzskaitīs eh, nākotnē darāmo. Lai vai kā, vislielākais izaicinājums mums ir visu eh, resursu efektīva izmantošana, sākot no ūdens, minerāļu un tā tālāk. Uh, izmantošana un EU um, 2020, ES 2020 uh, stratēģija. Uh, kas ir vienmēr jāpatur prātā elektroefektivitātes, re, dabas resursu efektivitātes sakarā. Un es vēlētos, lai jūs komentētu par šo jautājumu, jo IKT var, protams, ārkārtīgi lielu pienesumu dot e ES 2020 sakarā, gan arī vispār konkurences, konkurētspējas nodrošināt ieviešana eh, visā pasaulē. Paldies! Eh, Rudī kungs, lūdzu. Gracias, señor presidente. Una primera palabra en castellano. Y me alegré que usted viene a hablar con nosotros. Es sākšu runāt spāņu valodā. Eh, es ļoti priecājos, Ronkrēspu Eh, redzēt jūs šeit, esam jau iepriekš daudz runājuši um, starptautiskajā tirzniecības komitejā, kurā jūs bijāt arī priekšsēdētājs, bet tagad uzdošu savu jautājumu franču valodā. Pirmām kārtām vēlos pateikties par uh, jūsu ārkārtīgi lielo atdevi šim darbam, uh, kuras ir tik svarīgas Eiropas Savienībai. Vēlētos zināt, ko jūs domājat par digitālo Mm, plaisu vai iztrūkstošo elementu. Mēs runājam par digitālo darba kārtību, bet ir, um, ir šis te mm, tukšums, uh, šī te nepietiekamība, jo ārkārtīgi liela Eiropas vai Eiropas iedzīvotājs saju uh, savienības daļa, kuriem nav pieeja nekādiem digitāliem uh, Uh, līdzekļiem un ka tie neizmanto. Uh, tādējādi, kā tiks uh, piemērotas jaunās tehnoloģijas tajās, tajos reģionos, kur vispār šobrīd nav nekāda pieeja digitāliem līdzekļiem. Tādējādi nodrošināt to, lai visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem būtu pieeja digitālai infrastruktūrai. Paldies! Paldies! Un e, pēdējā runātāja tagad Tomsenas kundze. Eh, Vielen Dank. Gracias. Uh, también quiero agradecer por vuestra presencia aquí hoy. Uh. Paldies, vēlētos pateikties arī uh, par to, ka esat šeit un runāšu tālāk dāņu valodā. Paldies. Nav šaubu par to, ka IKT ir liela loma konkurētspējas nodrošināšanā Eiropā, un tas pats attiecās uz DSL tīklu. Visiem ir jābūt pieejai tam. Šobrīd izskatās, ka um, nomaļie rajoni Eiropā uh, nonāk tā kā tādā uh, vakumā gan attīstības ziņā, gan um, informācijas un interneta attīstības ziņā cilvēki no šiem reģioniem ceļ, aizceļo prom un ir ļoti grūti piesaistīt jaunus iedzīvotājus, kas tur varētu ierasties. Ir nepieciešams, lai visiem būtu pieeja DSL. Runa ir ne tikai par demokrātiju, e-pārvaldība, e-medicīna, tie visi ir nozīmīgi aspekti, un tāpat arī izglītībā cilvēki, skolēni tagad varbūt vairāk izmanto internetu nekā darbojas skolas klasē. Un runa ir ne tikai par tehnisko resursu attīstību, bet arī par humāno cilvēku resursu attīstību. Liela daļa Eiropas iedzīvotāju nav pieejas internetam. 20% dāņu uh, nemāk lietot internetu vai pārvalda to ļoti vāji. Manuprāt, tā ir ļoti liela problēma demokrātijas laikā. Un tagad krīzes dēļ daudz cilvēki ir zaudējuši darbu, un lielākā daļa no jaunajiem bezdarbniekiem Dānijā uh, nemāk lietot internetu un izmantot info IKT tehnoloģijas. Uh, Arī skolā no 25 uh, eh, skolēniem klasē četriem vispār nav mājās datora, un viņi ir atpalikuši no attīstības. Tāpēc ir jānodrošina ne tikai DSL pieeju, bet katram cilvēkam ir jābūt iespējai lietot internetu. Uh, jo pretējā gadījumā būs ļoti daudz sarežģījumu un šī digitālā plaisa palielināsies. Paldies, un tagad vēlreiz vārdu došu baronam Krespo atbildēt uz jautājumiem. Eh, que me pregunta sobre la colaboración de las instituciones. Pirmkārt, Uh, sadarbību starp institūcijām. Ārkārtīgi liela institūcija atbildība šeit uh, ir pašām jāuzņemās pirmkārt. Uh, plat, plat, platjoslas internets, pieeja platjoslas internetam. Tā nav nekas eh, par, par tiesībām eh, vai mm, kādas ir Eiropas Savienības iedzīvotājiem pieejai šeit eh, mm, platjoslas internetam, bet tas gan ir Eiropas institūciju un attiecīgo um, dalībvalstu institūciju kompetencē. Un mums, protams, ka ir nākotnē jāskatās daudz plašāk šis jautājums. Digitālā Eiropa būs kā strateģisks punkts nākotnē, un šeit ir nepieciešama vēl ciešāka institūciju sadarbība. Tam būs arī jāuzņemās vesela virkne jaunu atbildību. Par spīti tam septiņi procenti starptautisko mm, finansu darījumu uh, uh, un citu darījumu notiek tikai internetā. Tas tā ir ārkārtīgi maza uh, daļa. Es negribu tagad, tagad nodarboties ar reklamēšanu, bet, piemēram, kompānija Orange nodarbojas tieši ar šo uh, lietu, uh, ņemot savās rokās uh, lielu daļu Eiropas Savienības tirgus. Un uh, arī um, uh, citās uh, uzņēmē darbības jomās ar IT tehnoloģijām saistītām. Šeit nav nekādu robežu, nav robežu starp uh, valstīm, uh, starp reģioniem, uh, jo iespējas ir ārkārtīgi lielas. Mums vēl joprojām nav intelektuālā īpašumā juridiskais nodrošinājums, aizsardzība. Es nedomāju, ka mums būtu jāpārstrādā Lisabonas stratēģija, Lisabonas līgums, nebūtu šobrīd pareizais brīdis, bet ņemot vērdā uh, hartu, tad fu, pamatiesību, cilvēku pamatiesību hartu, jāizmanto tā ir pilnībā, jo mums ir uh, E, intelektuālais īpašums, kas ir īpašums, tas, tas nav nekas fizisks tāds taustāms īpašums, tas uh, ir netaustāms īpašums, jo uh, tas ir intelektuālais īpašums. Es runāju no savas puses, uh, pēc savas pieredzes esmu Alī uh, fonda prezidents. Tas ir lielākais uh, da, tātad dalī, e, dalī muzeja e, paspārnē e, lielākais šāds fonds, un mēs tur palīdzam jauniem māksliniekiem un arī parādam dalī sniegumu pasaulē. Un tur pats galvenais, ar ko mēs nodarbojamies tieši ir dalī mantojums, tas intelektuālais mantojums, kas mums ir visai pasaulē, kuru atstājas dalīt. Tās nav tikai uh, taustāmas bildes, bet uh, tieši šis netaustāmais aspekts. Un tas tāpat ir uh, visā Eiropā. Un uh, daudzus gadus mēs esam nodarbojušies ar, um, ar mākslinieku, ar viņu intelektuālo lā, uh, Uh, īpašuma aizsardzību, un tas vēl joprojām nav pilnībā uh, noklāts un uh, darbs izdarīts. Kastiljo kungs, paldies jums par um, laipnajiem vārdiem. Un atbildot jums, šis ziņojums tikai paspilgtina šī jaunā se šī sektora svarīgumu. Tas vēl lieku reizi mums liek paskatīties uz jauno, jaunajām iespējām. Uh, vēl atbildot, eh, kā šobrīd tiek eh, resursi izmantoti, liekas, uzdev jautājumu. Tātad, piemēram, ūdens resursi, ne tikai Spānijā un eh, tātad manā valstī, bet arī citās valstīs, lai, lai taupītu ūdeni. Tur taču tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, tāpat arī vēja enerģijas ražošanā. Uh, Uh, tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas. Tas ir ne tikai uh, taupīt ūdeni vai vēju, bet arī to, uh, tos piemērot daudz efektīvāk, tos piemērot otrreizē izmantot un tā tālāk. Tādējādi, man liekas, ka ārkā, jauno tehnoloģiju pienesums zaļākai Eiropai ir ārkārtīgi liels un nav noliedzams. Um, Odī uh, kungam atbildot. Uh, patiesi mums ir šī te plaisa, digitālais tukšums, uh, bet uh, šeit nav saistība ar, um, ar iedzīvotāju vecumu. Es par to runāju uh, jau vairāk kārt, cenšoties veicināt visu iedzīvotāju pieeju internetam. Un ja mēs ja mēs to paturam prātā, mums ir eh, jārada iespējas arī ieguldījumam. Eh, šobrīd eh, tas nāk no privātā sektora. Protams, ka tas varētu likties loģiski, jā, jo viņi ir arī ieguvēji, viņi sākumā Uh, sākumā veic šīs te investīcijas un pēc tam uh, saņem atpakaļ naudu. Ja mēs uh, skatāmies uz Japāņu un, Japānu un Koreju, tur tiek izmantots uh, nacionālais budžets. Tātad tur ir paredzēta veselā līnija budžetā uh, tieši uh, iedzīvotāju uh, digitalizācijai, iedzīvotāju uh, pieejas veicināšanai internetam. Ja mēs runājam par kohēzijas politiku, tad pēc mana prāta mēs nedrīkstam runāt vienkārši par uh, fiziskiem, taustāmiem uh, ieguldījumiem, jeb investīcijām infrastruktūrā. Mums ir jārada arī uh, cita veida investīcijas, uh, piemēram, um, intelektuālās Tas mums ietaupītu ārkārtīgi daudz patiesu fizisku uh, pārvietošanos, piemēram, lai, lai, lai nokļūtu kādā vietā uh, 150 km no uh, Madrīdas, kur atrodas uh, šis te fonds. Uh, pēc dažiem mēnešiem uh, tiks izveidots um, ātrvilciens uz uh, šo uh, pilsētiņu. Un ļoti daudz šie iemeslu dēļ cilvēki vēlās uh, pārvietoties uz šo te pilsētu, bet, uh, uh, bet mums, protams, ir vajadzīgs augsta ātruma internets arī šajā pilsētā. Nu, protams, ka te būs privātajam sektoram daudz kas darāms un būs ieinteresētās puses, lai Wi-Fi interneta līniju ievilktu. Tas, uh, tas protams, jā, nav tikai šī te vilciena uh, vai piekļuves uh, attiecīgai pilsētiņai jautājums. Pilsā, pilsoņi, iedzīvotāji vēlēsies dzīvot tādos reģionos, protams, vai, vai pilsētās, kur ir pieeja modernajām tehnoloģijām, un šeit ir attiecīgās dalība valsts atbildība iestājās. Protams, kā mēs varam rast arī dažādus palīdzības līdzekļus. Tomsons kundzei atbildot, tas uh, uh, pats, kas Odī kungam, jūs runājat būtībā par vienu to pašu lietu, jūs runājāt par uh, tām problēmām, ko mēs runājam. Uh, kurās, ar kurām saskarās dažādās paaudzes. Jā, tas ir ļoti svarīgs punkts. Vecākā paudze, jaunākā paudze, kas ir bezdarbnieki. Mēs, uh, mēs vienmēr ļoti cenšamies Eiropā informēt cilvēkus, bet kā varam informēt cilvēkus, kuriem nav piekļuve šai informācijai. Mēs vēlamies darīt zinām cilvēkiem to, ko mēs darām gan Briselē, gan citur. Un uh, beigu galā vairāk kā 50% uh, ir jauni cilvēki, ir bērni. Uh, Viss šis te tīkli, Google, Network, uh, Twitter, Twitter um, Gmail, Facebook, uh, tie ir um, Tās ir amerikāņu tīmekļa vietnes. Kāpēc mēs uh, nevaram un nevēlamies un neesam līdz šim izmantojuši jaunās tehnoloģijas, uh, lai uzrunātu cilvēkus? Jaunie cilvēki uh, lietoši uz uh, amerikāņu tīmekļa vietnes, lai savstarpēji komunicētu un tur, protams, gluži nevilši ir tiek ievietot arī informācija, kur mēs būtu varējuši uh, vēlēties um, nogādāt jaunajiem iedzīvotājiem. Un tādējādi mums jādomā arī diezgan radoši. Uh, jo 20-30% eh, cilvēku ir eh, pieeja eh, internetam un tādējādi mēs radam it kā tādu eliti. Mēs vēlamies cilvēkus padarīt tuvākus internetam. Es esmu redzējis arī pietiekami daudz piemēru. Varam izvietot visiem pieejamus datorus, gan pašvaldību iestādēs, kur vecāku gadagājumu cilvēki, nu, tādi kā es, varētu aiziet un tos lietot, bet tagad pēc dažiem gadiem es internetu izmantoju katru ikdienas dzīvē, es to ārkārtīgi daudz izmantoju, bet tā nevar dzīvot. Tādējādi es, protams, sākumā biju diezgan skeptisks, bet vēlāk es ar to Esmu tā saudzes, ka neesmu eh, atdalāms no tā, lai uh, vecmāmiņa Alikantē vienreiz aizgājusi uz šo te publiskā interneta telpu, saprast, cik vienkārši ir uh, sazināties ar mazbērniem, piemēram, Holandē vai vienalga kur, un ka viņa uh, sapratīs, ka tas nav nekāds monstrs, bet uh, vienkārši lietojama uh, ierīce. Uh, Uh, un te būtu ļoti daudz, kas darāms gan Eiropas parlamentam, gan citām Eiropas institūcijām, gan arī ārkārtīgi daudz attiecīgajām dalībvalstīm. Un uh, es uh, sveicu jūs arī kā pionierus tajā, ka esat šos jautājumus stādījuši par mūsu prioritāti un vispār tos izstādījuši mūsu darbības plāna priekšgalā. Paldies! Paldies par jūsu uzrunu. Paldies, ka jūs mūs atkal apciemojāt. Dāmas un kungi, tagad, ja jums nav iebildumu, piektā punkta vietā, kā es jau teicu, mēs izskatīsim 12. proti Savienība vidusjūrai. Cavala, Cavelas kundze ir atzinuma sagatavotāja došu viņai arī uzreiz vārdu. Lūdzu, Cavēlas kundze, jums vārds. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προτάσεις που έχω κάνει για την Ευρωμεσογειακή Ένωση. Priekšlikumi, ko es esmu sagatavojusi Savienībai, vidusjūrai ir ļoti tādi īsi un kodolīgi. Es varu izklāstīt tos īsā laikā. Un es ceru arī, ka satura ziņā tas viss ir saskanīgi un harmoniski. Tehnisku iemeslu dēļ mēs esam paredzējuši um, tādu noteiktu ietvaru bet komitejas uh, locekļiem es esmu sagatavojis tādu plašāku izklāstu. Un tur ir teikts viss, kas no nu man ir sakāms par šo jautājumu. Pirmais punkts. Tas eh, te ir ievads kurā ir runa par Eiropas Savienības jau esošajām iniciatīvām vidusjūras reģionā. Un te ir minētas, te ir iespēja veikt visdažādākās aktivitātes. Un ir svarīgi, lai visas konkrētās politiskās iniciatīvas šeit arī tiktu uzskaitīts, lai mēs varam strādāt ar tām. Uh, Nākamais - infrastruktūra un energoapgāde. Šeit arī nekādu neskaidrību nevarētu būt. Te ir sacīts, um, energotīkli ir jāpaplašina un jāpārvalda. Tas attiecas gan uz gāzi, gan naftu, gan arī uz citiem energoieguves veidiem. Un vēl es izklāstu, cik svarīgi ir uh, sniegt atbalstu uh, saules enerģijas izmantojumam vidas, vidus jūras reģionā. Un trešais punkts šeit. Uh, es aicinu izveidot tādu um, organizatorisku un politisku ietvaru, lai komerciālās aktivitātes reģionā varētu vērtēt vienot, kā vienotā, vienotu struktūru. Ekonomiskā sadarbība šeit ir visnozīmīgākais elements. Ekonomiskā sadarbība, realistiski to vērtējot, var novest pie tā, ka varētu izveidot eiro vidusjūras tirgu, iekšēju tirgu, turklāt Eiropas Savienības ietvaros. Šīs komitejas priekšlikumi, manuprāt, var būt izšķirīgi. Un varbūt pat tiem varbūt pat lielāka nozīme nekā politiskajiem lēmumiem par turpmāko sadarbību vidusjūrā. Man ir arī virkne konkrētu priekšlikumu, Jūs ar tiem varat iepazīties. Un kā es jau sacīju, priekšlikumu ir daudz. Daži no tiem ir arī izmantojami kā grozījuma priekšlikumi. Un tad ir daži punkti, uh, kas nav iekļauti šajā īsajā tekstā, bet ir tajā plašākajā teksta izklāstā. Punkti šajā īsajā kopsavilkumā ir visnozīmīgākie, piemēram, LNG, sašķidrinātā gāze un arī saules enerģijas jomā ir konkrēti priekšlikumi sadarbībai starp ekonomiskajiem partneriem un arī priekšlikumi tirzniecības jomā. Un noslēgumā es gribētu uzsvērt, ka tas ir īsts priekšlikums, tāpēc lūkšu kolēģus koncentrēties tieši uz šo plašāko tekstu, kas satur konkrētos priekšlikumus. Un lūdzu, kolēģi, neaizmirstiet, ka daži, um, dažas rindkopas plašākajā tekstā tiks izmantot kā grozījumu priekšlikumi gala nos ziņojumam. Liels paldies priekšēdētāji! Paldies, kolēģi! Paldies, ka jūs to tik īsi un kodolīgi gan izklāstījāt, gan esat sagatavojusi šo, šo tekstu uz divām lapusēm. Tagad jautāšu kolēģiem no citām politiskajām grupām, vai kāds vēlas izteikties, vai kaut ko pavaicāt, vai piebilst. Kumī kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kā teica ziņotāji, es uzskatu, ka vissvarīgākie būs praktiskie sadarbības priekšlikumi vidusjūras reģionā, lai pārvarētu ekonomiskās grūtības, un tāpēc ir nepieciešams stimulēt šo trīs praktisko priekšlikumu īstenošanu, lai uh, aktivizētu ekonomikas atveseļošanos. Ir vajadzīga labāka koordinācija starp Eiropas finanšu institūcijām, kā piemēram Eiropas investīciju banku, jo tai ir programmas tieši vidusjūras reģionam un ir jāiesaista vidusjūras reģiona pašvaldības. Es pilnībā piekrītu priekšlikumiem infrastruktūras jomā un energo ieguvas jomā tieši saistībā ar sauli un vēju, bet svarīgs ir arī šīs uh, IKT struktūras, pārneses struktūras, kas ļaus attīstīt jaunos energo ieguvas veidus un ir jāizmanto esošie tirzniecības kontakti, un man arī būs daži grozījumi priekšlikumi. Paldies! Äh, Paldies! Vairāk neviens kolēģis. Nē, tomēr lūdzu. Es jūs nepamanīju, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Šī iniciatīva, manuprāt, ir nozīmīga, to ir vērts atbalstīt, un vidusjūras reģionam ir ārkārtīgi liels potenciāls sadarbībai starp civilizācijām, starp Eiropas un Āfrikas sabiedrībām. Te var izmantot tirzniecības kontaktus un citus kontaktus. Un no otras puses jāsaka, ka no Eiropas puses um, vidusjūras reģions ir visai atšķirīgi attīstīts tieši, ja runā par infrastruktūru un tehnoloģijām. Itālija, Francija, bet ir arī Banka, Balkānu valstis, kas nav tik augsti attīstītas. Minētajās nozarēs ir vajadzīga kopīga politika reģiona attīstībai, kas varētu uh, palīdzat veikt daudz laba reģiona attīstībā. Iniciatīva ir labi pārdomāta un piedāvātie priekšlikumi un soļi ir ļoti labi. Atliek tos īstenot praksē. Paldies! <clears throat> Tagad es vairs neredzu, ka kāds eh, celtu roku. Cavēlas kundze, vai jūs vēlaties ko piebilst? Vai man dot jums vēlreiz vārdu? Paldies, priekšsēdētāji! Es neko negribu vairs teikt. Paldies, saka priekšsēdētājs, godātie kolēģi. Um, 12. Ne, 20. marts pulksten 12 ir gala termiņš grozījuma iesniegšanai. Lūdzu, formulējiet tos angļu valodā. Un lai mēs varētu paspēt laikā grozījumus iekļaut um, uh, tekstā, ir tiešām lūdzu. Tātad termiņš atvainojos ir 23. marts, pulksten 12. Līdz ar to šis darba kārtības punkts arī ir noslēgts. Nākamais ir numurs 6. Tikšanās saruna ar enerģētikas ģenerāldirektorāta Filip, ģenerāldirektoru Filipu Lovu, kurš tūlīt ieņems vietu. Bedanke mich, dass Sie da sind. Die sprechen auch noch Deutsch. Das wird ja immer sympathischer. Oh, nee, nee, nee. Länder, so viele Fehler. Ja, aber wenn ich das mal so gut. Ähm, hello, ich darf Sie ganz herzlich. Uh, äh, Lava kungs, priecājos jūs redzēt mūsu vidū. Jūs tikko esat stājies amatā un jau esat gatavs tikties ar mums. Sveicu arī jūsu uh, darbin līdzstrādniekus. Priecājos, ka jūs mūs apmeklējat. Man ļoti žēl, ka tik maz mūsu komitejas dalībnieku šobrīd atrodas zālē. Es gribētu, lai tas tiktu rakstīts arī protokolā. Tas nav patīkami. Mūs apmeklē jaunais ģenerāldirektors, kas sadarbosies ar mums, ar tieši ar mūsu komiteju. Turklāt piedāvājums nāca no komisijas puses. Manuprāt, uh, tas bija ļoti tāds um, labs solis un Tagad es došu jums vārdu. Lūdzu. Paldies par uzaicinājumu. Uzsākt jaunu partnerību starp uh, komiteju un jauno enerģētikas ģenerāldirektorātu. Tāds ir darbu paveikt šajā komitejā agrākos laikus, lai stiprinātu enerģētikas politiku. Un iepriekšējais uh, tren ģenerāldirektorāts arī daudz strādāja ar enerģētikas jautājumiem piebalga vadībā. Un jāsaka, ka tur ļoti bija svarīgs uh, eh, iniciatīvu portfels. Lai nodrošinātu to, ka Eiropa ir droša, tīra, resursiem bagāta, resursiem pietiekoši nodrošinātē enerģētika par pieejamām cenām ir jā, strādā mums visiem, un es ah, nemaz. Un es domāju, ka jūs nemaz nebrīnīsieties, ja es šo domu atkārtošu dažādos kontekstos eh, visai bieži nākošo gadu laikā. Par nākotni runājot, es vēlos īsi akcentēt mūsu pirmās domas par darba plānu 2010. gadam un nākošajiem gadiem, kā arī vēlos īsi e, pastāstīt par to, kā ģenerāla direktorāts enerģētika ir organizēts. Mums, starp citu, jau ir ļoti daudz bijušas div, divpusējas e, e, dažādas darba izpausmes ar šīs komitejas deputātiem. Un ļoti jauki, ka uh, vienmēr ir iespējams tikties ar jums kā ar grupu un uzzināt jūsu viedokli, lai līdzsvarot kopēju nostādni. Kā Eiropai uh, jārīkojas uh, attiecībās enerģētiku līdz 2020. gadam? Te nu jāsaka tehnoloģiski attīstīt vieta, zaļa, droša uh, ekonomika un arī enerģētika. Un tāpēc mums ir īpašs darba plāns. Es domāju, ka eh, jums droši vien labāk patiktu vārdu stratēģija, jo principā tā ir stratēģija, nevis tikai vienkārši panākumu uzskaitījums. Un tā tad tie ir praktiski pasākumi, lai varētu eh, sasniegt to, kas ir norādīts Eiropas stratēģijā laika posmā līdz 2020. gadam. Tas ir gan vienotais enerģētikas tirgus, bet arī perspektīva sasniegt visus šos uh, klimata paketē paredzētos uzdevumus laika posmā līdz 2020. gadam. Un šis enerģētikas 2000 enerģētikas darba plāns. Uh, tiks sagatavots līdz nākošā gada sākumam. Kāpēc ne šogad? Tāpēc, ka pirmkārt mums ir jākonsultējas vispirmām kārtām ar jums, bet arī ar dalību valstīm un visiem lēmumu pieņēmējiem, un tāpēc mēs eh, piedāvājam šo procesu uzsākt ar to, ka mēs eh, sagatavosim tādu sākumu ziņojumu eh, enerģētikas padomē, kas sanāks maijā lai mēs varētu Eh, šīs stratēģijas saturu un darba plānu rūpīgi izpētīt līdz eh, galīgā dokumenta sagatavošanai 2011. gada sākumā. Un eh, šīs pārunas būs ļoti būtiskas. Kā jau komisārs skaidri un gaiši norādīja uzklaus, uzklaus, uzklausīšanā, tad nav uh, iecerēts vienkārši sagatavot jaunu iniciatīvu sarakstu, bet ir iecerēts likt stingru uzsvaru uz to, lai tiešām varētu eksistējošo likuma normas padarīt par darbspējīgām. spējīgām. Un jāsaka, ka pat vajadzētu uh, otrajam vienotā tirgus, uh, uh, otrajā vienotā tirgus likumdošanas paketei jāliek strādāt vēl labāk, jo tirgi ir savienoti gan attiecībā uz to, ka tiek uh, patērētājiem piedāvāt citas eh, dažādas ar eh, biznesu saistītas aktivitātes un produkti, bet arī mums ir jāņem prātā tas, ka mums ir jānodrošina drošas gāzes eh, piegādes pa dažādiem tīkliem. Un lai mēs varētu pabeigt šo darbu pie vienotā tirgu, tirgus Tāda atjaunojamā enerģija un CO2 samazināšanas tehnoloģijas mums jāliek eh, cieši pie sirds paralēli izstrādājot uh, darba eh, kārtību. Mēs esam arī strādājuši pie plāna, uh, lai varētu samazināt līdz 2000. 50. gadam, izmantojot dažādus scenārijus, oglekļu izmešus. Bet, nu, tam, protams, ir tieši ietekme uz to, uh, ko mēs visu citu varam darīt enerģētikas sakarā. Un priekšētāji, kā jau kolēģi nu pat runāja attiecībā uz vidusjūras baseinu, mums ir jāskatās, kāds ir potenciāls veikt dažādas izstrādes gan vidusjūrā, gan ziemeļjūrā, gan Baltijas jūrā. Un arī, ko uh, var darīt uh, dienvidu koridorā, īpaši dienvidu austrumu virzienā. Tālāk, vēlāk šajā gadā paralēli tam, ka tiek, tiks izstrādāts darba plāns pieciem, desmit nākošiem gadiem, jo zināt, ka mēs arī E, prezentēsim enerģētikas infrastruktūras e, paketi, kurā būs aplūkots visas nepieciešamās investīcijas, ieskaitot arī piegāžu diversifikāciju un uh, atbilstoši uh, izmantojams atjaunojumās enerģijas dažādus resursus un ieguvis. Tātad tas ne tikai ir saistīts ar eh, finansējumu, bet ko tieši finansējums var dot un kā mēs varam eh, izmantot eh, valsts un privāto līdzfinansējumu dažādos projektos un kā tas iespaidos dažādus tirgus, lai mēs varētu ar pareizi infrastruktūras attīstību iegūt vēlmos rezultātus. Un te nu ir mums jāmeklē iespējas, kā eh, gan Eiropas Savienības eh, līmenī, gan dalībvalstu līmenī eh, varam likt lietā dažādus instrumentus. Un nākošais būtiskais jautājums ir efektivitāte. Komisārs apsolīja izskatīt esošo efektivitātes darba plānu. Uh, lai varētu pēc iespējas ātrāk uh, sagatavot jaunu energoefektivitātes darba plānu. Un mēs vēlētos to visu sagatavot kā vienu vienotu paketi, nevis sadalīt dažādos strateģiskos virzienos. Bet, kā jau ir solīts, mēs mēģināsim šī gada pirmajā puse, pusē pabeigt darbu eh, atjaunojot un papildinot eh, šo pirmo darba plānu, lai mēs varētu ar vienoto paketu pabeigt līdz 2011. gada sākumam. Bet runājot par pastāvošo likumdošanas normu ieviešanu dzīvē, te mums ir galīgi jāsaskaņo viss, kas saistīts ar ekonomiskās atvesaļošanas plānu ieviešanu dzīvē attiecībā uz enerģētiku. Mēs esam um, uzņēmušies uh, lielu finansējumu attiecībā uz prioritārajiem projektiem, bet uh, Eh, vēl mums ir pavisam neliela tāda daļa neizmantoto eh, fondu, kas tomēr varētu būt eh, būtiski, lai varētu nākotnē arī kaut ko jaunu energotehnoloģiju sakarā veidot. Tie no jums, kas ir ļoti, būt, ļoti cieši sekojuši uh, Eh, enerģētikas iekšējā tirgus galīgai paketei, tie tad arī zina par regulē, regulatoru darbu un kā eh, būt par šķīrēju tiesnesi iekšējam tirgu, iekšējā tirgu attiecībā uz gāzes un elektrības patēriņu. mēs esam iecēluši, mēs esam paredzējuši iecelt eh, konkrētai aģentūrai, kas nodarbojas šiem jautājumiem, direktoru aprīļa vidū. Un mēs ceram, ka ņemot vērā to, ka eh, ir jau ļoti daudz, kas izdarīts, lai varētu nodrošināt aģentūru ar nepieciešamiem darbiniekiem apmēram 50 un nodrošināt uh, to, ka aģentūra līdz 2011. gada martam būs uzņēmusi pilnus darba apgriezienus, bet um, mēs, protams, varam arī iedomāties, ka vēl līdz tam laikam ļoti daudz, ko uh, šī aģentūra veiks kopā sadarbojoties ar dalību valstu regulātoru institūcijām. Un tas ir politiskais, politisks jautājums sadalīt divās daļās DG, eh, trend direktora, ģenerāla direktorāta transporta un enerģētikas ģenerāla direktorātos. Un Matijas Huds un es mēs varējām kopā ar kolēģiem strādājot visu labi praktiski izdarīt. Vēl mēs nevaram teikt, ka esam pilnīgi sadalījušies, jo <laughs> ir tā, ka ir cilvēki, kur strādā gan vienā, gan otrā eh, virzienā. Tomēr varu teikt, ka mūsu darbinieki ir ārkārtīgi motivēti un strādā ar lielu eh, deksmi, un šo divu ģenerāla direktorāta esamība dod mums iespēju pievērst vērību īpaši svarīgajiem prioritāriem jautājumiem šajās divās jomās. Uh, Izmaiņas, kuras jūs tātad būsiet ievērojuši mūsu administratīvajā struktūrā, sadalot, eh, akcentējot ko, to, kā ir bijis agrāk un tā. Tagad mums ir tagad uh, strateģiskās attīstības direktorāts, kas strādā ar, ar startautisko uzdevumu kopu, bet arī uh, uh, savāc kopā visus tos dažādos enerģetikas politikas aspektus, kas nāk priekšā un arī informē par visiem šiem aspektiem visus. Ieskaidrot arī komiteju. Nu tā tad tas viss ir saistīts ar enerģētikas politikas definīciju un Lisabonas Eh, vienošanās sakrā mums tas viss ir ļoti precīzi reglamentēts. Un komisija ir ļoti skaidri norādījusi tos punktus, nu varbūt es tā tīri kā vāciski varu teikt tagad, lai mēs varētu atdalīt ārējo un iekšējo politiku Un tas nozīmē, ka enerģetikas politikas ārējā dimensija ir enerģetikas ģenerāla direktorāta ziņā. Un, un tā tad relekseljums arī līdz ar to nāk šajā ģenerāla direktorātā. Un es domāju, ka Eštons kundze pēc tecis ļoti labi tiks galā ar saviem uzdevumiem. Tātad šī visaptvarošā definīcija un enerģetikas politikas stratēģija ir jāuztver kā vienot lieta. Mēs nevaram uztvērt tikai, ka ir iekšējā Eiropas Sanības enerģetikas politika, ja mēs neliekam tam klāt visu ārējo struktūru un notikumus un arī saistam līdzvarām to ar zinātnisku pētniecisko darbu. Komisija ar jūsu atbalstu ir uzsākus daudz jaunu iniciatīvu zinātniskajā laukā, un tie darbi ir jāturpina. Un nākošajā gadā mums būs jāturpina argument, adaptācijas sagatavošana, cik daudz finansējums ir tam nepieciešams. Mēs investējam jaunajās tehnoloģijās, iekļā, ieskaitot energoefektivitāti, kas ir absolūti izšķirīga, lai šī politika, šīs politiskās nostādnes būtu veiksmīgas. Un tā mums ir arī jāsasaista visi eh, zinātniski pētnieciskie direktorāti, un kaut kas būs uh, ar mani saistīts, ar manu ģenerāldirektorātu, kaut kas ar citiem. Bet man jāsaka, ka uh, Gunters būs atbildīgs par energo, enerģētikas zinātniskās pētniecības darbības budžetu. Un te mums ir arī jāvadās pēc politiskajām nostādnēm. Varbūt cilvēki dažreiz par to piemirst, bet ir jāatceras kodola enerģētisks drošība, tā ir A kategorijas prioritāte. Mēs jau esam Eiropā izveidojuši ļoti augstus standartus, un mēs ar Gunteru bijām arī pie Um, we will be coming forward uh, later this year with um, a draft uh, directive on Mēs bijām ar Otingeru arī pie kolēģiem Luksemburgā. Mēs arī tur risinājām svarīgs jautājums saistībā par kodola atkritumiem, kam ir jābūt ļoti svarīgai komponentei Eiropas saimnības līmenī. Mēs atbildām par standartiem arī kodola drošības ziņā. Un tā tad kā uzskata Tondingers, mēs ar vienu vēl tur esam vadoši. Paldies! Paldies! Paldies <clears throat> par jūsu urunu, runu. Ungāru kolēģis lūdzu. Paldies priekšēdētāji, ģenerāla direktora kungs. Jūs aprakstījāt ļoti svarīgus strateģiskos mērķus savā ģenerāla direktorātā. Jaunajā komisijā ir izveidoti daži jauni portfeļi, par kur neatkarība nav īstas pārliecības, bet uh, bez šaubām ir jau tā, ka 21. gadsimtā enerģētikas komisāra portfelis ir vajadzīgs, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un man ir divi jautājumi, varbūt man ir pietrūcis informācijas, bet kā, eh, kāds ir ģenerāla direktorāta uzdevums divās svarīgās jomās? Rītdien mēs balsosim par uh, energoapgādes drošību tieši naftas sektorā. Uh, Un es lasot dokumentus, es īsti neredzu, kāds tad ir jūsu ģenerāla direktorāta uzdevums tieši šajā jomā. Un tad uzraudzība elektroapgādes jomā. Arī tas ir jūsu uzdevums. Vai ģenerāla direktorāts veiks pētījumus attiecībā uz to, kas ir noticis pagātnē? kādi, kāda pieredze ir iegūta pēc energoapgādes tirgus liberalizācijas, jo tika pieņemts, ka cenas samazināsies daudzās valstīs, bet Ungārijā izveidojās privāts monopols un cenas pieauga. Vai jūsu plānos ir arī plāns veikt analīzi kādas sekas bija liberalizācijai, ja nu ir pretruna redzama starp mērķi un um, panākto. Kariņkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Lova kungs, divi jautājumi. One, uh, you mentioned, uh... Tātad, jūs runājāt par jaunajiem finansu instrumentiem infrastruktūras attīstībā. Un, protams, finansēšana jau ir bijusi pirms dažiem gadiem svarīgs jautājums, bet mans jautājums ir, kādas prioritātes uh, ir izvirzījis ģenerāla direktorāts. Mums ir uh, runa par projektiem, kur ir komerciāli ļoti spēcīgi, un arī ir tādi, kur nav tik komerciāli spēcīgi, bet kur ir ļoti svarīgi, lai būtu starpsavienojumi uh, labi Eiropā. Kam jūs uh, pievērsīsiet finansiālā izteiksmē lielāku vērību? Uh, varbūt tiem, eh, kuriem nevēlas eh, tik izteikti pievienoties privātais sektors. Tā tad vai akcentēsiet to, kas ir komerciāli spēcīgāk, vai tie, tos, kuriem ir eh, lielāka nozīme tieši sapsavienojuma ziņā. Par kopējo, otrs jautājums ir par kopējo Eiropas Savienības enerģētikas politiku. Man šķiet, ka jūs tik daudz par to nerunājāt, runājot, eh, ņemot vērā tieši to, kādas ir piegādes saistībā ar trešajām valstīm. Un tā tad eh, dabasgāzes cenas varbūt kaut kādu depresiju piedzīvo, un tas ir saistīts ar Shell gas eh, iespējām. Uh, veikt ieguvus, bet uh, Eiropā tās valstis, kuras simtprocentīgi ir atkarīgas no uh, Krievijas gāzes, nebūtu nepiedzīvo gāzes cenu samazināšanos, un tā arī manā eh, zemē Latvijā, uh, kas saņem gāzi no gāzes prom, mēs drīz jutīsim gāzu cenu pieaugumu par 30%. Tad, tad jādomā par šiem te gāzes, dabas gāzes piegādātājiem, lai mēs runātu vienotā balsī un varētu gūt no tā visa labumu. Ko jūs par to visu sakat? Paldies! Paldies, lūdzu, Rēras Madarellas kundze. Paldies, priekšēdētāji. Um. Lova kungs, sveicu jūs manas politiskās grupas vārdā. Paldies par jūsu interesantajiem paskaidrojumiem, arī par jūsu plāniem un par to, kā strādās jūsu ģenerāldirektorāts. Paldies arī par laipnajiem vārdiem mūsu virzienā. Man ir vairāk jautājumi. Šis enerģijas rīcības plāns vai enerģētikas rīcības plāns, par ko ir runa dokumentos, komisijas dokumentos, tur parādījās tā kā kaut kas, bet tad atkal pazuda. Mēs zinām, kādi ir termiņi, un ļoti žēl, ka mēs par vēlu saņēmām šo plānu, bet ceram, ka kalendārais grafiks, kāds tas ir, tomēr tiks ievērots, jo mēs uzticamies jums. Un tad viens, viens konkrēts jautājums. Pagājušajā nedēļā komisija pieņēma lēmumu par to, kādiem projektiem jāsaņem atbalsts ekonomikas atveseļošanās jomā. 50 miljoni tika paredzēti apvienotajai karalistei un vairāk nekā 170 miljoni domāti enerģijas projektiem, bet runa ir tieši par atjaunīgajiem enerģijas veidiem, vai ir iespējams šo 170, 117 miljonus izmantot esošā uh, kalendārā grafika ietvaros. Kādi šeit ir plāni, Nībleres kundze? Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs komentāri. Viens no tiem ir Es uz, domāju, ka ir ļoti labi, ka šis ģenerāldirektorāts tagad būs atbildīgs arī par ārpolitiku enerģētikas jomā. Es atceros, ka uzklausot Ettingera kungu, viņš atbildēja, tad, kad viņam jautāja, vai viņš ir, at, būs atbildīgs arī par šo ārpolitiku. Viņš teica, ka šis portfels tiek paplašināts. Un es ļoti priecājos, ka tagad ir tā, ka jūs varēsiet piedalīties šajā sarežģītajās pārunās ar starptautiskiem partneriem. Jautājums, kā komisija atbalstīs projektu, kā projekts tiek vērtēts? Un tad liberalizācija energoapgādes tīklu sektorā. Jūs zināt, ka um, konkurētspējas direktorāts centās panākt liberalizāciju tirgū. Jūs zināt arī, ka mēs devām savu ieguldījumu uh, Jautājums ir, kā jūs, vai jūs sekojat līdzi, kas notiek, vai ir veikti pētījumi, analīzes, kas tieši notiek energoapgādes tirgu liberalizācijā. Daudzas dalībvalstis Eiropas Savienībā um, joprojām um, pērk uh, gan elektrību, gan gāzi no valsts monopolu uzņēmumiem. Kā jūs to vērtējat? vai tieši tajās valstīs, kur uh, valsts ir noteicošā. Vai komisija vienkārši samierināsies ar, ar to, vai tomēr kaut ko darīs. Un tad vēl par vides aizsardzības pakotni. Kāda ir komisijas stratēģija šeit? Kāda būs jūsu nostāja jūnijā vai gada beigās? Tieši komisijas nostāja, vai jūs vēlties veikt kādus pielāgojums vai izmaiņas, sevišķi man interesē emisiju tirniecības schēmas un process. Un, ja es pareizi saprotu, tad tuvākajā laikā Jūs nevēlaties šeit neko aktivizēt vai rīkoties līdzīgi ASV, vai tāda ir arī jaunās komisijas nostāja, vai tomēr šai pozīcija varētu tikt mainīta? Paldies! Paškas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais ģenerāldirektors kungs, Mēs saprotam, ka enerģija ir jāizlieto efektīvi, tā ir jātaupa. Miljoniem mājokļu joprojām izmanto veco standartu. Tātad šī šajos eh, daudzajos, daudzās no šīm, šiem mājokļiem vai dzīvokļiem nav nepieciešams 220 voltu spriegums. Kāda ir komisijas nostāja, ko tā ir iecerējusi darīt eh, modern, modernizēšanas jomā, vai ir veikti kādi pētījumi, jo samazinot šo standartu, ieviešot jaunu standartu, ir iespējams ļoti ietaupīt enerģiju. Un cita starpā tas būtu arī daudz drošāk, bērniem tas būtu drošāk un daudz varētu ietaupīt. Paldies, kolēģis Vēbers! Paldies! Paldies par šo prezentēto rīcības plānu. Un vēl jo svarīgāks tas ir. Ir jāveido kopēja politika, un tikai tā ļaus iegūt labus rezultātus. Un, ja ir jomas, kur tuvākajā laikā var panākt rezultātus, tad šeit nedrīkst kavēties. Es gribētu teikt divas lietas. Viens, bija divas lietas, kas man durās acīs, vai likās sevišķi um, nozīmīgas jūsu prezentācijā. Jūs runājāt par to, ka ir daudz traucējumu tieši tādā kopējā tīkla veidošanā Eiropas Savienībā, jo par ko mēs varam runāt, ja jaunā veidā, teiksim, saražoto elektroenerģiju nav iespējams um, pārraidīt esošajos tīklos. Uh, un arī transporta komitejas um, uzdevums ir strādāt šajā jomā, bet mūsu uzdevumi pārklājās, lai risinātu jautājumus tieši energoefektivitātes jomā. Mēs darītu arī vairāk eh, kravas vilcienu eh, enerģētikas eh, izmantošanas samazināšanā, un ko arī ģenerāla direktorāts darīja šajā jautājumā, lai panāktu pro progresu. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu kolēģim Šumānska kungam. Paldies, priekšādātāji! Um, šīs ģenerāldirektorāts ir uzņēmies um, daudz svarīgu uzdevumu. Cita starpā tā ir tā saucamā ārpolitika un energoapgādes drošība un dimensijas, protams, ir ļoti lielas. Es domāju, ka pirmajos gados jums būs jārisina daudz interesantu uzdevumu. Kā, kad mēs varam rēķināties ar direktīvas izdošanu par atomatkritumu drošību un jautājums par Poliju. Ettingers pēc divām dienām dosies uz turieni vai šajā braucienā Otingera kungs runās par šo līgumu starp PNG Polijā un Gazpromu. Paldies, lūdzu, nākamais kolēģis. Late, es atvainojos par to, ka esmu ar novēlošanos, bet es eh, balsoju divās citās komitejās. Aldas grupas vārdā es vēlos eh, jūs arī sveikt šeit. Eh, jūs turp turpmākajos gados būsiet viens no svarīgākajām personām Eiropā, it īpaši ņemot vērā energoefektivitātes palielināšanu un 2020 mērķus. Es ticu uh, enerģētikas uh, taupīšanas iespējām un tad nākotnē. Jums ir ārkārtīgi svarīgi uzdevumi gan uh, klimata, uh, klimata mērķim, gan 2020 uh, mērķim, tātad enerģētikas samazināšanai, ietaupījumiem par 20%. Vai mums beidzot būs darba plāns efektīvai enerģijas izva, izmantošanai? Vai arī uh, tas būs obligāts šis te mērķis vai arī brīvprātīgs, vai mēs izpētīsim eh, potenciālās iespējas un eh, vai tas, eh, mēs izmantosim šos te 100 miljārdus eiro, kas varētu tikt ietaupīti, kā arī ārkārtīgi lielais skaits darba vietu, kas var tikt radīti, veicot energoefektivitātes pasākums. Paldies! Neksas kolēģi Rode. Paldies, kolēģis Rode, lūdzu. Paldies, es arī vēlos jūs sveikt šajā komitejā. Un, kā Rekundze e, jau teica, mēs visi gaidām energoefektivitātes rīcības plānu, darba plānu. Un e, būtībā komisijai to jau vajadzēja pagājušajā rudenī publicēt un darīt pieejamu. Pirmais jautājums, kas ir e, jūsu uh, Uh, skatījums, kā uh, par 2020 uh, mērķu padarīšanu par obligātu un, un kā ekonomikas atveseļošanas neizmantoto naudu varētu izmantot vai pārnest efektivitātes, energoefektivitātes veicināšanas projektiem. Un ir tikuši uh, jau izskanējuši tādi pieņēmumi, kā jūsu ģenerāla direktorāts varētu kļūt arī par klimata pārmaiņu apkarošanas ģenerāla direktorātu. Vai arī šeit notiks tādas milžu cīņas ar esošo atbildīgo ģenerāla direktorātu par klimatu pārmaiņu ņemšanu savā paspārnē. Paldies, došu vārdu uh, misteram Žado. Paldies, priekšēdētāji kungs ģenerāla direktora kungs. Es eh, runāšu eh, vairāk par to, ko jau izteikuši iepriekšējā runātājiem. Saka, mums ir vienprātība veselā virknē jautājumu. Mēs eh, piekrītam viens otram par to, ka klimata pārmaiņas ir ārkārtīgs būtisks jautājums. Mēs dziedam vienā balsī. Mēs runājam par pas, pasākumiem, kas veicam līdz 2011. gadam. Jūs runājat par plānu, par plāniem energoefektivitātes veicināšanai, mēs runājam par specifiskiem projektiem un uh, par finansējumu, bet es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs spēsiet mums paskaidrot, kā jūs aizsargāsiet un nodrošināsiet to, ka uh, Eh, ka eh, tiks nodrošināta piegāde, ja jums nav skaidrības, eh, skaidrības pieprasījuma apjoma zinā, ziņā. Jo šādus informāciju, manuprāt, jums nav iesniegušas dalība valstis. Tātad energoefektivitātes plāns var tikt izveidots tikai tad, ja mēs zinām, kāds tad ir pieprasījums tuvākajiem, nu, kaut vai līdz, ne jau līdz 2020. gadam, bet vai kaut vai tuvākajā nākotnē. Mēs runājam. Uh, par energoefektivitātes taupīšanu Eiropā, par iespējām. Mēs runājam par 44 miljārdiem tonu, kurus vēlamies sasniegt vai ietaupīt līdz 2020. gadam, bet tajā pašā laikā mēs varam izdarīt daudz ko vairāk ja uh, mēs pieņemtu tādus mazus solīšus uh, un uzliktu par pienākumu dalībvalstīm ieviest, um, ieviest mājasaimniecībās elektroniski elektrotaupošāks ierīces, jo mēs būtībā it kā speram šos ambiciozos soļus, bet tajā pašā laikā ņemam tādus mazus solīšus atpakaļ. Paldies! Uh, vārds Marinēcko kungam. Tā, uh, mans jautājums ir par Nabuko lomu. Um, jūsu stratēģijā vai plānā. Vai e, jūs par to domājat, e, vai jūs domājat par energo politikas drošību, par Eiropas drošību, un ko jūs domājat vispār par Nabuko, e, ja mēs to sa salīdzinām ar, ar South Stream? Paldies! Tā bija ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz interesantu jautājumu. Mēģiniet vismaz atbildēt uz tiem. Paldies! Un es nemaz nebrīnos par tik daudziem un dažādiem jautājumiem un par to jūsu nepacietību uzzināt uh, patiesību un saņemt skaidru atbildi veselā virknē jautājumu. Es uh, kļuvu par ģenerāla direktoru šajā ģenerāla direktorātā 18 dienas atpakaļ. Man gan liekas, ka tie jau ir 18 mēneši, bet tas. Uh, ko es jums stāstīšu, uh, ir uh, tas, ko es šobrīd zinu. Es zinu, ka jums ir tik daudz jautājumu un ka viņiem ir nepieciešams atbildes tūlīt. Es zinu, ka mums ir uh, vesela virkne jautājumu, un tad, kad es jums došu konkrētus jautājumus, jūs saņemsiet atbildes uz šiem jautājumiem līdz šim konkrētam datumam ja es kaut ko apsolīšu, es to izdarīšu. To es jums varu apsolīt kā tādu personīgo solījumu. Es um, negrasos uh, spēlēties, jeb uh, dansot riņķī ar uh, dažādiem laika grafikiem, ko es jau sākumā zināšu, kas nav iespējams sasniegt. Bet es lūdzu jūsu pacietību veselā virknē jautājumu, jo ņemot vērā jau pagātni. Uh, un es. Uh, skatos uz laika grafiku, kurā ir jāiekļaujas un jums ir tiesības gaidīt, uh, lai uh, šo uh, laika grafikus ievēr, ievērot un um, atbildot tagad uz jautājumiem. Kas ir uh, darīts attiecībā uz liberalizāciju? Mums šobrīd nav energo un uh, gāzes tirgus liberalizācijas iedīgļi parādījušies. Mēs vēl joprojām uh, balstamies uz analīzi, ko komisija veikusi divus gadus atpakaļ, kur um, nacionālie tirgi dominēja kā ļoti svarīgi spēlētāji un uh, bija ļoti grūti lielākā daļā tirgu piedāvāt izvēli, izvēles iespējas patērētājiem. Un viena no pakotnes uh, galvenajām iestrād uh, uzdevumiem ir tieši šī te izvēles iespēja tādējādi uh, veidojot uh, jaunus tirgus, uh, ņemot vērā uh, jaunos spēlētājus, piemēram, valstis austrumos. Eh, jā, ir ilgtermiņa, ir ilgtermiņa kontrakti ar eh, noteiktiem piegādātājiem, piemēram, 30 gadu garumā ir šie eh, līgumi, un šobrīd šie līgumi ir tādos, uz tādiem noteikumiem, un tie tik ekskluzīvi, kā būtībā ir ļoti grūti uh, la, pateikt un garantēt, ka ja mēs atvērsim tirgu vai le, liberalizēsim ka jaunajiem spēlētājiem arī uh, būs vienādas iespējas piedāvāt uh, energo um, apgādi. Uh, tas, uh, es manuprāt, šobrīd nevaru ar tīru sirdi jums pateikt, ka šeit būs tādas pašas sekmes, kā um, liberalizējot, piemēram, telekomunikāciju tirgu. Tirgus vienmēr ņemot vērā arī CO2 izmešu mērķus, tātad samazināšanu. Uh, un uh, to kontrols mehānismu, kas mums ir jā, jāievieš, uh, ļaujot uh, ienākt jauniem spēlētājiem tirgos, uh, ka patērētāji uh, tomēr saņems labāko. Bet ko es varu atbildēt, ko es jums varu apsolīt? Īstermiņa, um, īstermiņa iegums būs īstermiņa ieguvums būs, bet mums taču ir jā, jāskatās um, ilgtermiņā. Mēs nevaram runāt uh, veselā virknē par, uh, par tirgus, par pakalpam tirgus liberalizāciju, jo tādu nav. Uh, tas ir um, arī mūsu galvenais uzdevums - sagatavot tirgu energoresursu liberalizācijai. Un uh, šobrīd mēs skatīsimies to arī šajā komitejā, manuprāt, jūs 18. martā un mana komanda ar to nodarbojas. Kas tad ir Eiropas regulators gāzes piegādē? Tik daudz dažādas situācijas var rasties, un šeit solidaritātei starp um, dalībvalstīm ir pati galvenā nozīme. Piemēram, uh, piegādi tajā brīdī, kad uh, ir nepietiekama gāzes apgāde saviem kaimiņiem, kaimiņu valsts, piemēram, arī tādā brīdī, kad notiek kāda uh, katastrofa uh, vai uh, plīsums uh, gāzes apgādē, uh, vai mums ir uh, iespēja dot uh, palīdzīgu roku sniegt saviem kaimiņiem. Un, uh, Tas, protams, ir ārkārtīgi arī atkarīgs no regulējošajām iestādēm, tātad tirgus regulātoriem un attiecīgajām dalībvalstīm. Bet tas, ko mēs vēlamies, mēs vēlamies veikt tādus pamat noteikumus, kā dalībvalstīm būtu jārīkojās, kā jārīkojās o, palīdzības sniegšanas gadījumos un um, mūsu darba kārtības pamatā ir solidaritāte. Vēl, kā tirgus darbojas uh, šobrīd? Mēs, protams, kā skatīsimies uh, tās vietas, kur otrā pakotne nav tikusi ieviesta dzīvē, un skatīt, uh, kāpēc tas tā ir noticis, un lūk dalībvalstis uh, šos trūkumus novērt novērst. Un tas arī sevi ietver, piemēram, kā jau es uh, jau iepriekš minēju, ka, uh, ka visu regulātoru Eh, darbība, eh, ka šajā darbībā tiek ievie, ievērots vienīgi vienots uzvedības kods. Eh, tas gan, tas gan nav pa attiecībā uz vilcienu satiksmi. Tas nav tā, ka kādā gadījumā vai pēkšņi vilcieni sāks kursēt pārobežā, tur, kur viņiem nav uh, jābrauc. Bet, jā, nacionālie regulātori, viņiem ir galvenokārt uh, jānodarbojas ar nacionālā līmeņa sabalansētību un, un tā tālāk. Bet šeit ir at, ārkārtīgi lielā mērā nav tikusi ņemta vērā pārobežu sadarbība un tās iespējas, ko tā paver. Un šeit ir tik milzīga darba uh, iespējas. Tas ir nepieciešams darīt, uh, uh, darīt uh, tuvākajā laikā. Uh, Eh, iet pāri šiem eh, nacionāliem dalībvalstu tirgiem energo apgādē. Tas ir gan iespēju līmenī, eh, gan, un konkurences līmenī, gan arī vienkārši piegādes līmenī. Un, Finanšu jautājums šai infrastruktūrai un arī citām jomām, kā jūs minējāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Es pirmkārt uzdošu jautājumu, kādā līmenī un ar kādiem priekšnoteikumiem infrastruktūras, kuras mums uh, ir nepieciešams, vitāli nepieciešams, var tikt nodrošināts. Viss vienkāršāk atbildot uz jūsu jautājumu, kas tad ir prioritātes. Uh, es uh, nedomāju, ka, uh, ka valsts iestādēm ir jāie, <clears throat> jāiejaucās uh, uzņēmēju darbībā. Uh, tikai tur uh, Eh, privātajam sektoram, privātā sektora darbībā ir jāiejaucās, kur eh, na, tas eh, nespēja veikt savus uzdevumus vai nespēja veikt pietiekam ātri savus uzdevumus. Tādēļ da, dalībvalsts atbildīgajām iestādēm vai Eiropas Savienībai būtu jāiejaucās um, attiecīgās pakalpojumu sniedzēju um, um, darbībā. Uh, un arī regulātoriem, jo eh, tā taču ir komercdarbība. Mums ir jāskatās eh, uz šo jautājumu arī eh, laika grafikā, kas mums ir jādara, lai energo apgādes jomā Eiropa būtu konkurētspējīga un patstāvīga. Es jums nevaru šobrīd pateikt, kas šajā jautājumā, kāds būs mūsu gala lēmums. Ir vairākas vairāk izskan um, aicinājumi uh, gan publiskajā sektorā, gan arī banku sektorā, kā, kā projektiem uh, šiem energoelektroniskajiem energoprojektiem ir nepieciešama privātā sektora nauda, privātā sektora uh, finansējums, ir īpaši, ja tie ir zema riska projekti. Tādēļ mēs, manuprāt, e, vistuvākajā nākotnē izskatīsim iespēju jaunos uh, projektus uh, finansēt arī ar privātā sektora naudu un uh, ar uh, CO2 uh, cenas uh, paaugstināšanos. Es domāju, ka tirgus varēs beigu galā pārņemt šīs te uh, finansētāja iespējas, piemēram, līdz uh, 2050. Eh, gadam, eh, manuprāt, būs eh, šī pārējas fāze pilnībā pārgājusi un tirgus būs pašregulējošs. Bet sākuma periods ir ļoti grūts un man nav atbildi, vienot atbildi, cik daudz tad mums ir pieļaujama privātā sektora finansējuma pieļaujamība. Un uh, mums visvairāk ir jāsaprot, kādā līmenī jā, jāuzņemās iniciatīvas. Vai e, tas ir e, starptautiskie finansu institūcijas, vai arī to var e, arī darīt kādā dalību valstu pašvaldību tīkla ietvaros vai valdību tīkla ietvaros. Nu, man nav vēl pavisam skaidrs par Nabuko atbildot. Nabuko ir projekts, ko Eiropas komisija un arī Eiropas uh, Savienība stipri atbalsta, jo uh, uh, dienvidu koridori visas citas lietas, <coughs> par kurām arī starp citu Eiropas Savienība ir ar pozitīvu nostāju, uh, ka tas mums ļauj uh, gāzi no jaunajiem gāzes laukiem, no ieguvām ne tikai no Afganistānas, Azerbaidžāns, bet arī Irāks uh, saņemt. Un tas arī uh, piegādes dažādību, jeb daudzveidošanu pieļauj. Tādējādi uh, uh nogādājot gāzi vairumu, tā kā nu, rupi sakot, vairumtirzniecības bāzē nogādāt, no kurien tad tā tiks izplatīta tālāk uz tiem koridoriem, uz tiem gāzes vadiem, kur nepieciešams. Uh, uh, Otinger kungs uh, Odinger kungs gatavojās um, veidot šādu te konferenci vēlāk šogad, gan arī Wildstream, gan arī, nu, būtībā Nabuko nu, sakarā, bet priekš komisijas, uh, nu, un no komisijas puses tā jau ļoti daudz ko uh, devusi Nabuko veicināš, projektu veicināšanai un izteikusi savu atbalstu. Mums, protams, ka ir daudz uh, lietas, par kurām. Uh, vēl jādomā. South Stream ir viena cita kategorija, eh, ne eh, tādēļ, ka tas eh, neatver jaunus koridorus, gāzes ieguves vietas un tā tālāk, bet tādēļ, ka tas savieno, ir tāds kā savienojošais koridors starp diviem jau esošajiem un it īpaši Ukrainas gāzes krātuvēm piekļaus. Šeit man arī nav laika grafiks. Ah, es atvainojos, es kā. Uh, kā It's all very well having a deadline for an action. Ar jums runāju kā ar politiķiem. Um, esmu ievēlēta persona, uh, bet jūs uh, un šajā, šajā darbā 2009. gadā būtu bijis daudz cilvēku, kuru mums teiktu, uh, ka, ka ir nepieciešams, uh, nepieciešams vēl daudz diskusiju, pirms mēs veidojam darba plānu. Uh, Un um, gan Otingerkungs, gan komisija, uh, ko vēlas izdarīt uh, no šī brīža līdz 2014. gadam, bet nē, mēs vēlamies skatīties tālāk par 2014. gadu, tikai mūsu m, mm, darba beigām, bet mēs vēlamies jau skatīties līdz 20. gadam, jo šajos infrastruktūras projektos, ka tie ies pāri 2014. gadam, tur nepieciešama ilgtermiņa. Uh, darbošanās, vīzija ilgtermiņā, un tādēļ mums ir nepieciešama vēl papildus diskusija, papildus diskusija ar jums. Uh, mums nevajag uh, radīt darba klā, plānu, kurus katrus sešus mēnešus mēs gatavojamies pārskatīt. Tieši tādēļ šeit uh, Otinger kungs iesaka ārkārtīgi uzmanīgi paskatīties uz to, kādā tad uh, ir situācija šobrīd, kāda tad ir piegāde, tātad uh, piedāvājums un pieprasījums šobrīd. Un es uh, e, ne, nedomāju, ka jūs tagad uh, būsiet ļoti apbēdināti, ka es jums nepateikšu konkrētu datumu uh, darba plānam, bet mani centieni jums ir skaidri. Es centīšos visdrīzākajā laikā nākt atkal pie jums uh, Uh, un rā, stāstīt un darīt uh, uh, un rādīt, ko mēs esam izdarījuši. Jā, protams, šis ir ilgtermiņa projekti ar lielu potenciālu. Te ir arī milzīgs finansējums nepieciešams. Un tas, um, tam ir jādarbojās visā Eiropas Savienībā kā tādā sistēmā. Atbilde, atbilde par Kopenhāgenes um, samitu. Jā, Eh, bija enerģētikas politika eh, bez tādas eh, vispārreiz vienošanās starptautiskajā līmenī par emisiju apmaiņu, un komisijas atbild uz to ir tāda, mēs esam par to runājuši, kā ir nepieciešams samazināt CO2 izmešu, izmešu līdz 30%. Un nākam, <clears throat> nākuši klē ar um, pašinstīvas <clears throat> ziņojumu bet esam arī e, nākuši, e, sapratuši, ka ir papriekš jāveic e, izvērtējums, saņemot um, pienesumu no dalībvalstīm, lai sasniegtu šo 30% samazināšanu. Vesela virkne komisāru, uh, tai pašā laikā uh, arī es piekrītu tam, ka mēs nevēlamies Eh, sa, tī, samazināt šo e, ener, izmešu, gan arī enerģētikas izmantošanu par 30% ne tikai, lai glābtu e, klimatu vai pasauli. Nē, mēs vēlamies e, var, varbūt sākotnēji vienkāršus mērķus. Vienkāršus mērķus mēs vēlamies būt. E, konkurētspējīgi pasaulē. Mēs vēlamies, lai mājasēmniecībām būtu pieeja um, enerģētikai. Mēs vēlamies e, šīs atjaunīgās enerģijas izman, izmantot gudri. Ķīna, Indija. Nē, mēs negribam teikt tikai, kad, e, kā tādēļ, ka Kopenhāgenes e, sarunu gaitā nepanācām gaidīto, ka tagad mēs esam zaudējuši tādu kā impulsu un vispār impulsu darboties. Nē, ir nepieciešams izvērtēt jauno tehnoloģiju, iespēju, jauno struktūru, iespēju, iespējamo pienesumu, iespējo, iespējamos arī trūkumus. Un šis ir kā pārējais periods, uh, kur ir jādomā par uh, jaunām sadarbības iespējām starptautiskajā vidē. Bet uh, 2020 stratēģija, uh, tas ir pavisam kaut kas cits, mums ir uh, Uh, komisijā ļoti skaidra darbība, um, kā mm, ITS tiks uh, stiprināts. Un uh, mēs neesam gatavi uh, upurēt Eiropu uh, un tās iedzīvotāju uzņēmē darbību uh, tikai zaļas enerģētikas izmantošanas labad, tikai it kā klimata un pasaules labad, tādējādi zaudējot pilnīgi savas konkurences, konkurētspējas iespējas. iespējas. Jā, mums uh, ir eh, produktu marķējums, uh, marķējuma direktīva, arī um, sprieguma samazināšanas direktīva. Uh, mums ir vēl vesela virkne priekšnoteikumu. Es jums nevaru pateikt tagad konkrētu jautājumu un to, kas mums ir viss dar, darāms un vai energo uh, pakotnē jābūt obligātai vai brīvprātīgai. Uh, Eh, tātad energotaupīšanas mērķiem jābūt brīvprātīgiem vai, eh, vai obligātiem. Viena lieta ir skaidra - ir standartizācijas procedūras, kuras um, ir jāievieto, uh, jā, jāievieš, uh, lai stimulētu dažādas um, pašiniciatīvas. Uh, Uh, šīs te iespējas mērīt energoefektivitāti un um, tādi specifiskie vai varētu pat teikt tehniskās dabas jautājums. Es um, īsti nezinu, vai te ir nepieciešams tālāk tālāks vispārējais regulējums, lai tas uh, darbotos, vai tam ir jābūt obligātam, kā jau um, uh, Otinger kungs teica vienā no savas savām uzklausīšanām. Uh, tas ir uh, visu iedzīvotāju ziņā. Sākotnēji um, savas vietējās um, pašvaldību, urbānās, sākot ar savu mājasaimniecību, sākot ar savu māju, lai mēs katrs uzņemtos savu daļu atbildību. Un tikai tad, kad šī sadarbība notiks starp cilvēkiem, starp uh, reģioniem, starp pilsētām, starp valstīm um, un pēc, visbeidzot starp kontinentiem, tikai tad mēs panāksim uh, Uh, savus mērķus. Bet šis te obligātais vai eh, brīvprātīgais uh, princips, tas ir atvērts vēl, uh, bet uh, ir virkne jomu, piemēram, voltu not, uh, spriegumu noteikšanā, uh, kur ir vieta tālākai regulācijai, arī obligātai regulācijai, uh, lai šī sistēma darbotos. Uh, Uh, tad energoefektivitātes mērīšana, uh, manuprāt, uh, no tā iegūst tikai enerģētiku ražojošās kompānijas, nevis patērētājs. Mm, bet lai mm, mums vienmēr ir jāpadomā, lai, lai cilvēkiem arī būtu kāda vēlme izrādīt iniciatīvu un uh, taupīt, lai viņi arī naudas ziņā tiešām saņemtu maz, uh, būtu, viņiem būtu jāmaksā mazāk. Tātad, lai nebūtu šī taupīšana, taupīšanas spējas, bet lai viņiem arī būtu ieinteresētība. Ne tikai kompānijām. Un tad bija jautājums, vai jūs um, darbo, sadarbosieties ar transporta um, ģenerāla direktorātu. Nu jā, es esmu tajā pašā uh, mājā, Eh, tajā pašā mājā, eh, kur eh, transporta ģenerāldirektorāts Hūtis kungs ir redzams pa manu logu, mēs varam samāties, viņš ir tajā pašā stāvā, mēs nevēlamies virkni jaunu uh, tādu birokrātisku lietu veikt, bet ne tikai tāpēc, ka mēs esam draugi. Mums ir virkne kopīgu jautājumu, kas ir jārisina. Piemēram, CO2 izmešu samazināšana, tātad zaļākas, zaļāk transporta veidošana. Tā ir vistiešākajā veidā gan ar transportu, gan ar uh, klimatu pārmaiņu, gan ar um, uh, mūsu ģenerāla direktorātu saistītā lieta. Um, mašīnas, kas uh, darbojās um, uz elektrības, kāds ir šis te um, elektro, um, elektromobīļu, uh, kāds ir pieprasījums un kāds ir pie, um, piedāvājums. Uh, Um, no karbona, no, no oglekļa brīva um, elektrība. Uh, ir vesela irkne jautājumu. Uh, bet, ja mēs šobrīd nesāktu domāt par um, elektromobīļiem, uh, tad atkal mēs paliktu iepakaļ citām valstīm un citām pasaules daļām, kuras aizteiktos mums pa priekšu un izmantot šo te iespēju. Uh, bez izvērtējuma, kāds ir pienesums un kāds ir, kāda ir mīnus no um, elektromobīļiem. Bet, nu, vistuvākajā laikā, nu, tuvs laiks manā skatījumā ir arī gads un divi, uh, kad šādas um, direktīvas stāsies spēkā. Uh, bet uh, mēs, es skatīšos, lai šī direktīva darbotos Eh, nākotnē, ilgā laika periodā, un kodoldrošības direktīva arī stāsies visdrīzākajā laikā spēkā. Uh, un kodola atkritumu apstrāde tātad uh, eh, saistībā ar šo te kodoldrošības direktīvu. Uh, so much potential there. Energy efficiency, however, is, is not. Energoefektivitāte tas nebūtu nav tāds kā tukšums, ko jūs minējāt, ka, ka mums nav skaidrs, ka, kāds ir pieprasījums, lai sniegtu piedāvājumu. Manuprāt, tā nav. Bet, protams, ka ir daudz vēl darāmā, lai izprastu piegādas, piegādu iežu iespēju, zaļo enerģiju, atjaunojamo enerģiju, iespējas. Uh, Uh, un, uh, lai konkrēti mēs nāktu klajā ar cipariem, protams, ka uh, ir ne, nepieciešams uh, saņemt um, pieprasījuma uh, ciparus, lai varētu nākt klajā ar piegādas cipariem. Un jo ātrāk mēs to saņemsim, jo ātrāk dalība valstis būs skaidrībā ar pieprasījumu cipariem, jo ātrāk mēs varēsim uh, plānot uh, Uh, piegādas ciparus un um, ņemot vērā energoefektivitāti un uh, visus mērķus, ko jau minēju savā ziņojumā un par kuriem mēs arī runājām. Šodien es uh, nevaru pieņemt nekādu gala lēmumu vai jums teikt galavārdu. Uh, ir vairāki scenāriji, kā mēs varam rīkoties. Eiropā ir rīcības iespējas visau gan augstākajā, gan zemākajā līmenī, uh, lai darbotos energoefektivitātes mērā, lai arī mērītu uh, energoefektivitātes iz, iespējas un um, taupīšanu gan mājasaimniecībā, gan citu, gan katrā mājasaimniecībā atsevišķi, gan arī uh, augstākā līmenī. Ārkārtīgi daudz, ko darīt vēl MVU uh, sakarā, uh, ka mazie vidēji uzņēmumi sāk uh, saņem beidzot naudu no energoefektīvām, izmantojot energoefektīvas um, uh, tehnoloģijas. Mēs uh, noteikti nesamazinām mērķus. Mēs noteikti nesamazinām. Uh, beidzot ir panākumi, pirmie panākumi, un es domāju, ka tas tikai veidos tādu kā lavīnas efektu, un mums arī nākotnē ir jāturās pie, um, pie noliktajiem cipariem, tie ir kā tādi pīlāri uh, mūsu darbā un uh, būtu nepieciešams, protams, arī uh, virkne obligāto mērķu, ciparu, kuri būtu sasniedzami, bet, kā jau es teicu un jūs pareizi minējāt, ir jāpaz, jāsabalansē pieprasījums no pie, ar piedāvājumu. Jūs uh, minējāt gāzes tirgu. Visi Eh, cilvēki, kas šobrīd eh, darbojās veselī, veselības vides, mm, eh, vides jomā, es domāju, ka neviens nevar pateikt, ka mm, fosīlais, fosīlā degviela, ka tā rada mazāk izmešus nekā no atjaunīgām uh, enerģijām ražotā degviela uh, pilnīgi ar tīru sirdi, tīru roku uz sirds liekot, ka tas nav iespējams, ka neviens nevar to pateikt, un mēs nevēlamies to tikai veicināt. Uh, tādēļ <clears throat> mums uh, visas šīs um, individuālās iniciatīvas jāņem vērā gan Eiropas līmenī, gan nacionālajā līmenī, gan arī pašvaldību uh, reģionālajā līmenī. Es ceru, ka atbildēju uz vairākumu no jautājumiem, bet nevis uz visiem. Paldies! Paldies par jūsu atbildēm uz jautājumiem. Manuprāt, bija ļoti patīkami dzirdēt to, ka jaunais ģenerāldirektorāts labāk visu sagatavos ļoti rūpīgi un tad pieņems nevis kaut ko ļoti ātri dabūs cauri likumdošanas procesam. Es, man ļoti patīk šī darba pieeja, es to saku arī pats no sevis. Paldies, mēs tiekamies pulksten trijos.